Bene, cominciamo. Labi, sāksim mūsu šīs dienas darbu, jo šodien ir paredzētas daudzas tikšanās, un mēs vairs nedrīkstam ilgāk gaidīt, pat ja daži kolēģi vēl nav uz vietas. Pirmais darba kārtības punkts protams, ir darba kārtības pieņemšana un, un eh, ja nevienam nav kāda iebilduma, tad mēs varētu uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta bez grozījumiem. Līdz ar to mēs varam pāriet pie trešā punkta - protokola apstiprināšanas. Tad, tad uh, ir trīs protokoli kopumā. Un, ja nevienam nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim šos protokolus par pieņemtiem. Tālāk pārējām pie pirmā saturiskā darba kārtības punkta un te ir runa par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes mārķēšanas programmu un attiecīgās regulas EK 106-2008 grozīšanu. Un e, pastāv vienošanās starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm par attiecīgo mārķējumu, e, programmu koordināciju, un es vēlētos aicināt referentu Belu Kovaču izteikties. Šiem tistēt kolēgāk. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, deputāti. Eiropas Savienība 2000. gadā parakstīja vienošanos par eh, energoefektātes marķēšanas koordināciju biroju iekārtām. Šis process uh, ir eh, bijis uh, paildzināts uz vairākiem gadiem, un ir arī īstenot energoefektivitātes programmu kopā ar ASV iestādēm, kā rezultatā ir izstrādātas arī uh, tehniskās specifikācijas un uh, reģistrēti produkti, kas ir savstarpēji atzīti gan Eiropas Savienībā, gan Savienotajās valstīs. Attiecīgā regula šeit ir 106, slīpsvītra 2008, regula ir īstenota un uh, Programma ir veicinājusi to, lai eh, biroja iekārtas būtu energoefektīvākas un eh, lietotāji ar šīs programmas palīdzību varētu ietaupīt līdzekļus. Laikā no 2008. līdz 2011. gadam šī programma, Energy Star programma, sekmēja to, ka samazinājās energo patēriņš un uh, ir aprēķini, ka turpmāk uh, šis patēriņš varētu samazināties pat līdz 30%. Pirms šī programma ir beigusi savu darbību, uh, komisija ir sākusi sarunas ar ASV, lai noslēgtu jaunu vienošanos un tādējādi pagarināt programmu uz vēl pieciem gadiem. 2011. gada novembrī šīs sarunas spēdzās, un te bija runa pirmām kārtām par tehniskiem regulējumiem attiecībā uz ierosinātiem grozījumiem piemēram, attiecībā uz norādēm, uz piemērojumiem tiesību aktiem, uz uh, konkrētiem pantiem. Vienīgais uh, saturiskais grozījums ir tāds, ka jaunā vienošanās paredz divas atsevišķas produktu reģistrācijas sistēmas. Viena paredz ES pašražotāju certifikāciju un ASV gadījumā certifikāciju veids trešā puse un tas nozīmē, ka nākotnē šī savstarpējā atzīšana vairs nevarēs tikt piemērota, tāpēc ir jāsvītro 4. pants, regulā 106, līpsvītra 2008. Es pats atzinīgi vērtēju sarunas, vēl jau vairāk saulēcīgo sarunu uh, noris attiecībā uz šo nolīgumu un veiksmīgo noslēgumu. Un es arī piekrītu komisijas ierosinātiem grozījumiem, taču viens jautājums vēl joprojām paliek atvērts. Daudzi ražotāji arī piedalās eh, šajā procedūrā un eh, viņi ir uzsvēruši, ka viņiem ir svarīgi piedalīties šajā procesā, uh, jo uh, ir ierīcēm jāatbilst kaut kādiem minimāliem enerģijas stāra programmas standartiem. Es uzskatu, ka attiecīgās regulas uh, aptvērums ir jāpaplašina, lai varētu iesaistīties arī lokālās un reģionālās iestādes šajā procesā. Komisija šādu priekšlikumu nav skatījusi, jo tā uzskata, ka energo F energoefektivitāti paredz energoefektivitātes direktīva, taču nesen eh, noslēdzās sarunas starp eh, attiecīgajām institūcijām un padomu, un eh, es uzskatu, ka ir jāpaplašina enerģijas stāra regulas aptvērums, uh, lai eh, tas attiektos arī uz reģionālajām un komunālajām iestādēm, lai tās arī varētu piedalīties šajā programmā. Paldies! Un es tagad labprāt uzklausīšu arī jūsu viedokli. Paldies referenta kungam. Un tagad ēnu referente. Paldies! saka Kukoviča skundze. Šodien es pirmo reizi dzirdēju paskaidrojumu no mūsu referenta, un uh, Pirms tam jau ir bijušas sanāksmes par šo būtisko tēmu. Te ir runa par vienošanos starp ASV un Eiropas Savienību un energoefektivitātes marķēšanas koordinēšanu biroja iekārtām. Kā ēnu referente tautas pārtījas vārdā, es labprāt nakt klajā ar uh, atšķirīgu viedokli, jo šis jau ir trešais nolīguma pagarinājums starp ASV un Eiropas Savienību. Un eh, šis priekšlikums galvenokārt uh, ietver tehniskus grozījumus. Diemžēl mums ir bijis pārāk maz laika strādāt pie šiem grozījumiem un diskutēt par tiem. Mēs esam redzējuši grafiku ziņojumam un uh, grozījumiem, un uh, iepazināmies ar to visu tikai pirms divām nedēļām. Es Eiropas parlamentā esmu nesen un iespējams daudz ko nesaprotu pareizi, taču mana iepriekšējā pieredze vadītāja samatā un veselības ministra samatā ir parādījusi man, ka laiks ir vissvarīgākais. Uh, veiksmīgam darbam. Vienu no grozījumiem mēs saņēmām no paša referenta, un, ja mēs to akceptēsim, tad ne tikai centrālā valdība, bet arī reģionālā valdība un vietējās iestādes būs spiestas izmantot šo regulu. Šajā krīzes laikā es uzskatu, un arī Tautas partijas grupa uzskata, ka mēs nedrīkstam to atbalstīt. Nesen mēs uh, pieņēmām energoefektivitātes direktīvu. Es ierosinu mums visiem ievērot šajā direktīvā paredzēto un neveidot pretrunas pašiem ar sevi. Energoefektivitātes direktīvas 5. pantā ir norādīts, ka dalību valstīm jāveicina tas, lai valsts iestādes reģionālā un vietējā līmenī pildītu direktīvas prasības. Es sacītu, ka tas būtu nekonsekventi, ja mēs norādītu, ka visiem ir pienākums pakļauties eh, šim nolīgumam. Ja energoefektivitātes direktīva norāda, ka ir jāaicina vai jāveicina šo iestāžu pakļaušanās direktīvas normatīviem, tad pieturēsimies pie šī formulējuma. Es vēlētos lūgt jūsu atbalstu un diskutēt par šo jautājumu šodien. Paldies! Paldies! Thank you very much, Madam Chair. Paldies! Vārds Hasī kundzei. Paldies referent lietām. Un paldies priekšsēdētāji. Es biju viena referente pie šī jautājuma iepriekšējā kārtā, kad bija cits referents. Un eh, es pilnīgi piekrītu referenta galvenajai pieejai. Iepriekšējā kārtā parlamenta sākotnējā nostāja bija tāda, ka valsts sektoram ir jāiegādājas biroja aprīkojums eh, publiskajā iepirkumā, kas atbilst enerģijas stāra kritērijiem, bet eh, pēc tam mēs eh, noskaidrojām, cik energoefektivitāte ir būtiska visiem mūsu ar enerģiju saistītajiem mērķiem - klimata aizsardzībai, energodrošībai. atkarības mazināšanai no importētās enerģijas. Tātad energoefektivitāte ir būtisks faktors šo mērķu sasniegšanai. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu pastiprināt politikas ne tikai ar energoefektivitātes stratēģijas direktīvas palīdzību, bet arī ar citām metodēm, lai likt valsts sektoram strādāt atbilstoši mūsu politiskajiem mērķiem. Valsts sektors mēdz pasūtīt ļoti lielus iepirkumus, un līdz ar to tas mēdz arī diktēt savus noteikumus. Pirms dažiem gadiem es dzirdēju par kādu gadījumu, iespējams tas bija tad, kad ASV enerģijas star programma bija tikai sākuma stadijā. Uh, Bet jebkurā gadījumā man stāstīja, ka Klintona prezidentūras laikā ASV federālā valdība nolēma, ka no kāda brīža viņi iegādāsies tikai tādus dators, kas atbilst zināmiem energoefektivitātes mērķiem, un tas mainīja situāciju visā sektorā, jo federālā valdība bija ļoti liels klients. Es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt pašreizējo politiku, kur, eh, kur ir saistoši tikai centrālajām valdībām un tikai tādiem iepirkumiem, kuru vērtība pārsniedz 137 tūkstošu eiro limitu. Es domāju, ka mums ir jāīsteno pasākumi, lai veicinātu uh, iepirkumu kultūras izmaiņas valsts sektorā, jo valsts sektors, ja raugāmies uz visiem tā dalībniekiem kopumā, ir ārkārtīgi liels klients, kas ietekmē nozares. Es domāju, ka tad, ja mēs noteiksim ļoti skaidrus noteikumus biroja iekārtu iepirkumiem un energoefektivitātes kritērijus. Mēs tādajādi palīdzēsim tiem, kas eh, rūpējas par publisko iepirkumu norisi pilsētās, mazajās pašvaldībās, visur. Mēs varam viņus mācīt pievērst uzmanību energoefektivitātei, un es esmu vairāk nekā pārliecināta, ka gala rezultāts sniegs ievērojamu labumu arī valstu ekonomikai, tāpēc es atbalstu referenta priekšlikumu pagarin, paplašināt šo, pie, šo saistošo raksturu uh, no centralizētajām valdībām visam valsts sektoram, uh, un es arī ierosinu likvidēt šo robežu uh, vērtību 137 tūkstošus eiro. Jo, manuprāt, vairumā gadījumu, kad valsts sektora pārstāvju biroji iegādājas oficiālas iekārtas, dators vai printerus, uh, iepirkumi ir zem šī limita. Paldies! Grācie, parola. Paldies! Vārds tagad um, Rūpin. Paldies, saka Rībīgi kungs. Es uzskatu, ka uh, šī vienošanās ir liels panākums starp ASV un Eiropas Savienību, un uh, mērķis 30% ietaupījums līdz 2012. gadam šis uh, līgums ir parakstīts tikai 2000. gadā, un tas viss liecina, ka sadarbība, divpusējā sadarbība ir ļoti labi darbojusies. Es gribu jautāt komisijai, kāpēc šajā jomā pastāv sadarbība tikai starp ASV un Eiropas Savienību? Kādi plāni ir komisijai attiecībā uz sadarbību ar Ķīnu un Indiju, kur tiek ražot lielākā daļa biroja iekārtu, vai pastāv kāds dialogs šajā jomā un kādi mērķi tiek uh, attiecīgi noteikti? Un šis princips ar šo savstarpējo atzīšanu vairs nedarbojas, bet kā tad ir ar harmonizācijas principu? Vai pastāv kāda konsensuālā bāze, ar kuru būtu iespējams veikt harmonizāciju, un vai šo tēmu nevajadzētu aktualizēt daudzpusīgā līmenī, lai e, mēģinātu veidot globālus standārtus ar atbilstīgajām institūcijām un attiecīgajām valdībām? Grāsie. Paldies. Eh, Rūbina kungam. Vairāk eh, komentētāji pieteikušies nav, līdz ar to došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Lūdzu. Es gan īsti nezinu, kurš īsti pārstāv komisiju, lai kas arī nebūtu vārds ir jums. Komisija. Mēs piekrītam uh, referentam un uh, Rūbina kungam, ka tas ir nozīmīgs nolīgums, uh, ar to ir panākt liela virzības priekš, un tas ir viens no piemēriem, kā konkrētā veidā darbojas sadarbība starptautiskā līmenī energoefektivitātes sasniegšanai. Ļoti priecājamies, ka referents gan grib paplašināt nolīguma paplašināšanu, gan Eh, arī atbalsta Eiropas Savienības praksi. Eh, attiecībā uz Rūpina kungu jautājumu pilnīgi noteikti mēs gribētu darīt vairāk nekā līdz šim panākt starptautiskā sadarbībā. Eh, mums ir arī ar citām valstīm pārunas, esam runājuši ar Krieviju, ar Ķīnu ar nedaudz lielākiem panākumiem par sadarbību īpaši attiecībā uz motoriem. Uh, jo mūsu viedoklis eh, pār eh, minimāliem standartiem attiecībā uz motoriem eh, ir līdzīgi kā Ķīnai. Un tātad mums vajadzētu atrisināt sakrājušos jautājumus par eko dizainu, un nākamais mums vajadzētu lielāku sadarbību ar citām valstīm visā pasaulē. Uh, Tālāk par valsts eh, iepirkumiem principā mēs lielā mērā atbalstām referentu piedāvāto pieeju un nebūsiet par to pārsteigti, jo tas parādījās mūsu priekšlikumā energoefektivitātes direktīvai. Un tomēr, ņemot vērā, ka eh, šobrīd esam nonākuši pie brīža, kad gandrīz vai varam pieņemt energoefektivitātes direktīvas gala versiju, uh, un ka, uz ko attiec tāda paša ierobežojuma attiecībā uz centrālo valdību kā uz Energy Star, tad mūsuprāt īstais tā lieta, ko darīt šobrīd, eh, būtu ķerties klāt un to īstenot, nevis iestrīgi garās diskusijās par to, vai vajadzētu atšķirīgu režīmu piroja iekārtām uh, um, no tā, par ko esam vienojušies citām produktu grupām. Uzskatu, ka būtu saprātīgi uh, atkārtot uh, energoefektivitātes direktīvā iek, uh, iekļauto un kā Kukovičs kundze teica, vajadzētu dalību valstīm veicināt, lai citas valsts iestādes ārpus centrālajām valdībām arī tam ķertos klāt. Mēs nepiekrītam, ka tas paaugstinās izmaksas. Mēs uzskatām, ka tieši pretējas varētu tas samazināt. Bet pagaidām mēs vēl neatbalstām domu, ka būtu jā, pa, jāuzstāj uz eh, šo paplašināšanu arī uz eh, pašvaldībām eh, līdz 15 gadam. Mūsuprāt, Eh, ka 15. gadā varēsim atgriezties pie šī jautājuma atkārtot. Paldies! Paldies komisijai, vārds atkal referentam. Čukungs. Köszönöm szépen, figyelembe fogjuk venni ezen véleményeket természetesen a tovább. Paldies! Mēs ņemsim vērā visus viedokļus mūsu turpmākajā darbā. Es vēl šobrīd varu vienīgi pateikt, mēs ļoti gaidīsim jūsu grozījumus. Paldies! Grēce raport. Paldies referentam. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijas e, pusdienlaikā. Lielas paldies visiem! E, paldies par paveikto darbu, un tagad pārējām pie sestā darba kārtības punkta. naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguvas darbību jūrā drošums. Dodu vārdu referentam Ivo Belē. Lūdzu. Sorry. Atvainojiet, priekšsēdētāji, paldies, ka dodat man vārdu. Labrīt! Dargie kolēģi! Eh, eh, Norvēģijas eh, naftas ieguve ir atsākusies pēc divu nedēļu streika, un arī mēs varam atkal ķerties klāt naftas un gāzes jautājumiem. Tad jau divus gadus ir pēkšņa Makondo negadījuma Meksikas līcī pie ASV krastiem, ir likus pārstīt ASV politiku šais procesos. Uh, ko mēs ceram, ka izdosies noslēgt ar Kipras prezidentūras palīdzību līdz gada beigām, ja mums veiksies. Mans uh, priekšlikums, rēģējot uz komisijas priekšlikumu, ir jūsu rīcībā. Uh, tas ir pārtulkots visās valodās, un uh, priekšsēdētāji es paskaidrošu galvenos aspektus piedāvātajos grozījumos. Pirmkārt, runājot par juridisko formu. Komisija eh, ir eh, izstrādājusi priekšlikumu regulai, un regulai, protams, ir tā priekšrocība, ka tā rada vienādas spēles nosacījums visā Eiropas Savienībā. Bet ir arī daudz bāžas, ko pauž kolēģi, iesaistītās puses, ka šāda juridiskā forma radīs cita veida eh, pārvaldību papildus jau esošajam pārvaldes ietveram valstīs. Pastāv dažas, ka līdz ar to vajadzēs pārsteigt valstu e, juridisko ietvaru un e, tad mēs vairāk nekoncentrēsimies visu uz, e, mazāk varēsim koncentrēties uz drošumu pārbaudēm uz vietas. Līdz ar to īstenošanas pirmajos gados drošums mazinātos. Tās ir paustās dažas līdz šim. Šādā kontekstā. Uzskatām un zinām gan, ka situācija ir pretrunīga, ir gan plusi, gan mīnus, uzskatām, ka būtu labāk tomēr mainīt juridisko formu un iestrādāt robustu juridisko uh, formu direktīvā. To piedāvāja pirmajā grozījumā. Otrais nozīmīgais, uh, izšķiroši svarīgais aspekts ir saistīts ar iestāžu neatkarību. Viena no galvenajām domām, ko eh, varējām mācīties no Makondo negadījuma, ir, cik svarīgi garantēt iestāžu neatkarību attiecībā uz iestādēm, kas atbildīgas par no vienas puses drošumu novērtēšanu, eh, ņemt vērā eh, operāciju vid, ietekmi uz vidi, eh, un ir nepieciešams, lai iestādes, kas par to at, ir atbildīgas, būtu simtprocentīgi neatkarīgas no citām iestādēm, no administrācijas, kas izsniedz atļaujas un licences urbumu veikšanai. Šo jautājumu noteikti vajadzēs papētīt vēl tālāk. Tas ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem padomē. Kā zināt, padomē ir šai jautājumu izskatīšanā nokļūst nedaudz tālāk, kā mēs jau parlamentā vēl ir jānoskaidro, kas par to ir kompetents atbildēt. Bet katrā ziņā šo jautājumu vajadzētu papētīt vēl vairāk. Katrā ziņā iestāžu neatkarīgums ir izšķiroši svarīgs aspekts. Trešais. Kolēģi, Eiropas Savienības iesaistīšanās, eh, tātad naftas un gāzes iestāžu uh, grupas iesaist. Šī grupa ir izveidot nesen pagājušo gadu. Un tā izmanto rezolūciju, kas balstās uz ceturto ziņojumu. Un uh, Eh, balsās uz rezolūciju, ko mēs ar lielu balsu vairākumu apstiprinājām pagājušā gada septembrī vai oktobrī par to, kā reaģēt uh, uz naftas un gāzes meklēšanas izpētes un ieguvus darbībām uh, jūrā. Uzskatu, ka informācijas apmaiņai un sadarbībai starp dalībvalstīm jākļūst stiprākai. Un uh, Eiropas Savienības iestāžu fórums, šī grupa, ir īstā vieta uh, un īstais instruments, ko vajadzētu izmantot vairāk. Grupai vajadzētu pārbaudīt, kā tiek eh, ieviesti un īstenoti eh, tiesība gan valsts, gan Eiropas Savienības līmenī. Papildus tam, kolēģi, mēs esam ņēmuši vērā arī eh, Eiropas Savienības jūras drošības aģentūras mandātu. Kā saprotu, Tran padomē pastāv vienošanās eh, par to eh, attiecībā uz aģentūras jauno darbības jomu, ko vēl jāapstiprina plenārsēdē septembrī vai oktobrī. Eh, ir nepieciešams, lai aģentūras mandāts at, būtu izstrādāts attiecībā uz reaģēšanas plāniem, īpaši gadījumā, ja ir vairākas valstis iesaistītas eh, kādā no šīm lietām. Ceturtais aspekts eh, - trešo pušu pārbaudīšana. Eh, tās ir jāpārbauda visi urbumi. Ceturtajā ziņojumā mēs parlaments uzstājām, kā trešajām valstīm ir jāpārbauda šī situācija. Padona ir izņēmusi šo jēdzienu ārā Eh, gadījumā, ja runa par eh, lieliem uzņēmiem, eh, un gadījumā, ja ir otrā puse, kas darbojas uzņēmumu iekšienē. Ja tā ir uzticama. Ja ir pārbaudīta otrās puses Uzticamība, tā, tā var būt laba alternatīva trešās puses iesaistēji. Nu, es uzskatu, ka jautājumam vēl jāpievērš uzmanība, jo galvenais jautājums ir nevis par to, vai pārbauda otrā vai trešā val, eh, puse, bet par to, ka pārbaudē jānotiek pilnīgi neatkarīgā veidā. Priekšsēdētāji gribu nedaudz arī runāt par Eiropas Savienības standartiem globālai darbībai. Jo, nu, protams, eh, direktīvā ir runāts par eh, darbības eh, loku Eiropas Savienībā, bet acīm redzot pastāv cerības starp citām iesaistītajām pusēm, starp kolēģiem, ka Eiropas Savienības uzņēmumi, kas iegūst naftu un gāzi jūrā, ka citi gaida, lai šie uzņēmumi darbotos globālā mērogā, visur ievērojot Eiropas Savienības drošuma standārtus. Tāpēc esam mainījuši komisijas priekšlikumu tekstu attiecībā uz šo aspektu un labprāt dzirdēsim jūsu viedokli, ko jūs par to domājat. Viens no pēdējiem aspektiem, kas gan ir ļoti svarīgi, e, kolēģi, e, atskaitāmība, atbildība. Šobrīd regulas priekšlikumā tiek eh, pievērst uzmanības tikai atbildībai par ietekmi uz vidi, bet, protams, ir eh, jārunā arī par civilo atbildību par ietekmi uz eh, personām, kas varētu notikt negadījuma gadījumā. Ne jau visas nafts un gāzes iegūšanas jūrā kompānijas spēja atbildēt par sekām liela negadījuma gadījumā tām nav uh, efektīvu finanšu drošības pilvena instrumentu, lai šādas skaitējums varētu sekt. Tāpēc mēs piedāvājam, kas gan nav nekas jauns, šādi modeļi jau pastāv. Mēs piedāvājam izstrādāt apusējas uh, piesārņošanas kompensācijas uh, sistēmas ar obligātu dalību uzņēmiem, ko varētu īstenot reģionālā uh, um, līmenī. To nevajadzētu pilnīgi vienādi īstenot visā Eiropas Savienībā un varētu situāciju pielāgot katram reģionam atsevišķi. Uh, Un uh, tagad uh, pēdējais, ko gribu piebilst, priekšsēdētāji vēl ir jārisina daudz jautājumu. Domāju, ka visi apzināmies, ka ne jau mēs vienīgie šeit ietekmējam dosie attīstību, to, to skata arī uh, vīdes un juridisko jautājumu komitejas, kam pēdējai no kurām ir ekskluzīva kompetences attiecībā uz to, un labprāt uzklausīsim papildus priekšlikumus. Darbs vēl turpinās. Citās komitejās šķiet, ka tas virzās uz priekšu eh, nedaudz ātrāk. Mēs varam grozījums iesniegt līdz eh, septembra mm, vidum, 15. septembrim, kamēr eh, citās komitejās tas ir nākamnedēļ. Tāpat jāpievienina, ka padome apspriedīs šo dokumentu nākamo otrdien. Pirmo reizi Kipras prezidentūras laikā. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, tas ir pirmais kopsavilkums par galvenajiem aspektiem, kas E, attiecas uz grozījumiem, ko esam iesnieguši, un labprāt uzklausīsim jūsu viedokli par tiem. Paldies! Grazie al relatore. Paldies, priekšsēdētāji, saka referentam. Uh, uh, un tagad vārds ēnu referentai. Paldies, e, prieksēdētāji. Apsveicu jūs ar tik veiksmīgu mūsu komitejas vadīšanu šorīt un atvainojos e, referentam, kam no rīta vajadzēja izteikties agrāk. E, Lielas paldies un sveicu referentu par sagatavoto ziņojumu. Īpaši paldies par to, ka ņēmāt vērā mūsu komentārus par atšķirību starp regulu un direktīvu. Un tad vairākos grozījumos eh, darbības, kas ir aprakstīts komisijas dokumentos attiecībā uz regulu, atkritīs. Bet, eh, ja mēs beig beigās tiešām izvēlēsimies direktīvu, iespējams, ka varēs zināmā mērā pārņemt šo eh, formulējumu. Eh, tā kā mums būs vēl jāpraugās, kā grozījumi attīstās un kuras teksta daļas varēsim pārņemt tiešā veidā. Bet katrā ziņā darbs ir paveikts lieliski un tagad to pilnīgi skaidrs, kas par ko ir atbildīgs jo tas ir viens no, mm, viena no mācības stundām, ko esam ņēmuši vērā, esam ņēmuši vērā, kas notiek notiek Meksikas līcī un ka ir atbildīgs operators uh, un arī regulējošā iestāde. Un mums uh, to vajadzētu tā arī turpināt. Runājot par trešo pušu pārbaudēm. Ko jūs uzsvērāt? Dažkārt Eh, pārbaudas var veikt arī otrās puses, eh, kamēr citās situācijās tas nebūtu iespējams, un tad būtu nepieciešams iesaistīt trešo pusi. Uzskatu, ka vajadzētu to vēl tekstā vairāk atspokļot. Ne vienmēr nepieciešams iesaistīt eh, trešo pusi pārbaudēs, bet dažkārt tas gan ir vajadzīgs. Runājot par uh, lielu uh, risku uh, pieeja uzskata, ka attiecībā uz to um, eh, valoda iespējams, eh, ka ir mm, redakcija nepareiz izvēlēta, mēs gribētu pārliecināties, ka pārstāvīgi riski tiek izvērtēti eh, gan attiecībā uz riskiem, gan uz darbībām un ka process ir visu laiku darbībā kas iet roku rokā ar ikdienas operācijām. Uzskatu, ka to vajadzētu tekstā atspogļot. Runājot par globāliem standartiem, domāju, visi būs vienisprāts, ka mums ir eh, jāstrādā, cenšoties panākt pēc iespējas augstākus globālu līmeņu standarts. Ir gan grūti to darīt ar juridiska instrumenta palīdzību. Varbūt mēs tekstā varētu kaut kur teikt, ka komisija un dalībvalsts strādā ar e, globāliem standārtiem kā kopumu, uh, ko es piedāvāju savā pašiniciatīvas atzinumā. Tālāk par eh, civilo atbildību un kriminālu atbildību eh, nevērības eh, Eh, eh, gadījumos, kas ir radījuši negadījumus, kas ietekmējuši veselību vai vidi negatīvā veidā, es domāju, to vajadzētu ļoti spēcīgi atrunāt mūsu dokumentā. Un, ja kolēģi saka, ka tas parādās jau citās direktīvās, es tiem tomēr uzskatu, ka arī šeit vajadzētu eh, vai nu izstrādāt vienu atsevišķu klausulu, vai dažās citās to skaidri pieminēt. Es zinu, ka arī citas komitejas šobrīd skata, cik izmaksā tīrīšanas darbi. Es domāju, ka mums jāpārliecinās, ka lai ne tikai operatoriem būtu finanšu resursi, bet arī fiziskie un personāla resursi. Ja, lai, ja negadījums notiek, tad sekas būtu pēc iespējas mazākas. Un saprot, ka ir jāpievērš uzmanība finanšu atbildībai, jo ar to līdz šim ir bijušas problēmas. Un, uh, Mēs eh, negribam koncentrēties tikai uz lieliem operatoriem, bet aicinu koncentrēties uz atbildību, lai uzņēmiem būtu ne tikai finanšu, bet arī mm, fiziski un personāla uh, resursi. Jāpraugās, kā to konkrēti atspogļot tekstā, bet paralēli tam jāraugās arī, ko citas uh, ko, uh, komitejas dara šai kontekstā, bet mums jā, arī jābūt pirmajā vietā. Paldies! Grācija, la kolēga Ford. No... Lies paldies, Fordas kundzei. Vairs neviens nav vēlējies izteikties. Un ja neviens joprojām nav pieteicies, tad došu vārdu komisijai, lai reaģētu uz teikto. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par um, šo ievadu. Paldies ziņotājam, paldies Fordas kundzei par komentāriem par šo priekšlikumu. Komisijā mēs um, esam ļoti gandarīti par to interesi, ko izrādījis parlaments par šo tekstu jau no paša sākuma. Un tostarp arī par šo pašiniciatīvas ziņojumu, kas bija pagājušo gadu. Un tagad, es domāju, pašreizējais ziņotāja teksts ir ļoti labs pamats un ļoti laba analīze šai problēmai. Un mēs kopumā uzskatām, ka tas arī sniedz dažādus uh, uzlabojumus dažos uh, teksta aspektos, un manuprāt, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labs pamats, ar ko turpmāk strādāt. Kā jūs zināt, mums šim priekšlikumam runājot par uh, galveno pieeju, galvenajos aspektos mēs mēģinājām koncentrēties um, uz uh, galveno, galvenajām tematikām un neiedziļināties uh, blakus tematikās. Um, tātad mēs mēģinājām saglabāt um, to vadlīniju, kas nevienmēr ir citu komiteju gadījums. Runājot par pamatelementiem, elementiem, Es domāju, ziņotājs jau minēja vairākus no šiem elementiem. Tā ir kompetentās iestādes neatkarība, kas mūsuprāt ir ļoti būtisks aspekts. Un es piekrītu, ka mums pie tā ir jāturpina strādāt. Tas notiks arī padomēm. Tiks eh, piestrādāts pie tā, kā tieši to īstenot. Taču šis eh, jautājums ir patiešām būtisks. Un ļoti labi, ka tas um, tiek arī šeit skaidri izklāstīts. Ir arī jautājums par um, trešās, trešo personu veiktajām pārbaudēm. Tā ir joma, kurā mēs uh, skaidri nošķīrām šo jautājumu. Taču mēs dzirdējām arī argumentus par labu otrās uh, puses uh, veiktajām pārbaudēm kompānijās. Nu, un varētu teikt līdz ar to, ka tas var darboties uh, abejādi, taču ne visos apstākļos. Ļoti būtisks jautājums, protams, ir juridiskā forma. Ir ļoti stingri uzskati par šo jautājumu padomē, kā arī parlamentā ziņojuma līmenī. Un sākotnēji Mēs neapšaubām piedāvājām regulu, balstoties uz um, piemērojamību in, tieši ražošanas uh, nozarē. Un tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs um, izvēlējāmies regulas formu. Ir um, iespējas, eh, protams, ir uzlabot eh, tādus, tādas jomas kā Ziemeļjūras jautājumus. Līdz ar to komisija šajā jautājumā būs pragmatiska un pētīs, kā situācija attīstās, lai pēc tam atrastu attiecīgu risinājumu. Citi jautājumi, kā piemēram vides aspekts, civilais aspekts Tas eh, ir jautājums, kur ir problēma, un šobrīd mums šķiet, ka mums nav pietiekami liela pārliecība par to, kāda varētu būt iespējami risinājumi. Līdz ar to vēl nāksies veikt papildus darbu. Pašlaik tiek eh, veikti divi pētījumi par šo jautājumu. Un ir arī vairāki varianti, ko arī piedāvā ziņotājs, kas eh, pilnīgi noteikti būtu jāpārdomā. Es domāju, ka es eh, ar šo arī noslēgšu savu sacīto. Liels paldies! Labi, paldies komisijai. Un tagad došu vārdu Belēkungam, lai noslēgtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu īsi, liels paldies par konstruktīvo, konstruktīviem komentāriem. Paldies par ieguldījumu. Es domāju, ka varētu piekrist visam jūsu sacītajam. Sevišķi, kas attiecas uz atbildību definīciju uz trešo, trešās puses, trešo personu veiktajām pārbaudēm. Tas, protams, ir atkarīgs no apstākļiem, tas ir atkarīgs no kompānijas veida un no specifiskiem apstākļiem, kā tā tad ir attiecīgajā situācijā un kuros būtu nepieciešama šī trešo personu veiktā pārbaude. Jā, globālās eh, darbības eh, Global operations tas ir ļoti grūts jautājums. Tur ir kaut kas, um, kurā, kur mēs gribētu sniegt um, zināmu signālu, vēstījumu, taču no juridiskā viedokļa tas ir ļoti sarežģīti. Ir arī ieteikumi no komisijas šajā sakrā par civil, civilo atbildību. Tika minēti pētījumi, kas pašlaik tiek veikti, un tas ir pozitīvs uh, gājums uz um, šo risku pārdali un šīs problemātikas risinājumu, līdz ar to uzskatu, ka mēs varēsim nonākt um, pievienošanās um, šajā komitejā kopā ar juridisko jautājumu komiteju. Un visbeidzot, protams, jautājums par um, fiziskajiem un personāla resursiem, lai tiktu galā ar, šo, eh, ar tīrīšanas um, problēmām. Es domāju, ka jūs arī iesniegsiet uh, konkrētus grozījumus šajā jautājumā. Līdz ar to liels paldies Fordas kundzei, liels paldies arī pārējiem runātājiem par uh, konstruktīvo pieeju un arī paldies par jūsu teikto, ka komisija būs ļoti pragmatiska, skatoties uz juridisko formātu. Es domāju, ka tādējādi mēs varēsim ļoti veiksmīgi virzīties uz priekšu, ņemot vērā kolēģu konstruktīvo ieguldījumu. Lies paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, Belē kungam. Un tagad jums būs brīvs laiks līdz 10.30, jo esam noslēguši šo darba kārtības daļu. Atsāksim darbu 10.30, lai runātu par Kipras komunikācijas lietu ministru. Pēc tam, satiksim, eh, komerc, eh, pēc tam satiksim tirzniecības rūpniecības un turisma ministru un visbeidzot Potočnika kunga vizīte. Tātad eh, tikšanās 10.30. Atgādienu, ka 4. septembris ir 2012. gads ir grozījuma iesniegšanas termiņš pēdējiem ziņojumam. Lūk, pusstunda pārtraukums. Lūdzu.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 Atsāksim darbu un uzklausīsim kā pirmo eh, Kipras eh, ministru eh, Eftemijus Florencu. Viņš ir Kipras komunikāciju un būvdarbu valsts pasūtījumu ministrs. Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvis. Pārstāvot Kipru. Viņš pie mums ir eh, tagad uz 45 minūšu debatēm, kas beigsies 15 pāri 11. Eh, dosim tad vārdu ministra kungam. Un eh, laipni lūgtī, Florenco kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Pirmkārt! Es gribētu sirsnīgi pateikties Dānijas prezidentūrai par lieliski paveikto darbu iepriekšējā pusgadā. Tāpat es gribētu priekšsēdētājs kundze pateikties ITRE komitejai un visiem e jūsu komitejas deputātiem par iespēju šodien ierasties un jūs uzrunāt. Priekšsēdētājs eh, kundze. vicepriekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Man tas ir liels gods un arī liels prieks šobrīd atrasties Eiropas parlamentā. Šeit, kur demokrātijas principi tiek īstenoti eh, parauga veidā. Eiropas parlaments ir viens no galvenajiem pīlāriem Eiropas Savienībā. Un es ļoti pateicos par to, ka esat devuši man iespēju šeit, jūsu komitejas priekšā, prezentēt prioritātes un mērķus, ko ir nospraudusi Kipras prezidentūra, komunikāciju, informācijas sabiedrības un e, Eiropas Savienības kosmosa politikas jomā. Esmu šeit arī ieradies, lai uzklausītu jūsu viedokļus un domas. Esmu pārliecināts, ka tikai panākot produktīvas debates, savstarpēji sapratni un darbojoties savstarpējas uzticības gadā, Tikai tad mums izdosies veidot politiku un tiesību aktus, kas garantēs labāku Eiropu lai mēs spētu atbildēt uz mūsu pilsoņu cerībām. Eiropas digitālā darba kārtība ir viens no stūrakmeņiem. Eiropas 2020 stratēģijā. Nākamās paudzes eh, platjoslas interneta izveide, kā arī eh, digitālo pakalpojumu atbalstīšana noteikti pieprasa ieguldījumus platjoslas tīklos un ir nepieciešams darīt eh, viss, kas iespējams, lai atgūtu Eiropas Savienības konkurētspēju un palielinātu gan produktivitāti, gan veicinātu inovācijas. Šai kontekstā Pārunas par Connecting Europe Facility, Eiropas Savienošanas mehānismu, būs viena no Kipras prezidentūras prioritātēm. Pagājušo nedēļu Strasbūrā plenārsēdē Eiropas parlamentā parlamenta priekšsēdētājs, komisijas vadītājs un Kipras prezidentūras vadītājs norādīja, ka plāno sadarboties pēc iespējas ciešāk Kipras prezidentūras laikā, sekojot kopējiem mērķim. Izstrādāt ambiciozu daudzgādu finanšu ietvaru, kas veicinātu investīcijas uh, attīstībā un darbvietu radīšanā. Šis Connecting Europe eh, aspekts ir ļoti nozīmīgs plašākajās stratēģijas uh, ietvarā, runājot par uh, Eh, daudzgadu finanšu schēmu. Mēs turpināsim sadarboties ar parlamentu konstruktīvā veidā, lai radītu priekšnosacījumus, kas nepieciešami, lai panāktu vienošanos. Protams, vienmēr paturot prātā finanšu ietvara ierobežojumus. Kipras prezidentūra uh, koncentrēsies uz to, lai pētītu vadlīnijas, kas attiec uz Transeiropas tīkliem, tele, e, telekomunikāciju tīkliem. Tas notiks e, Eiropas savienošanas e, mehānisma ietvaros. Mēs ceram, ka caur vadlīnijām mēs atbalstīsim investīcijas ātri ātros um, placījoslas savienojumos un digitālajos pakalpojumos. Kipras prezidentūrai pilnīgi noteikti tā ir viena no prioritātēm, un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu uh, daļējas vispārējās pieejas pieņemšanu uh, decembra padomē. Vienotais digitālais tirgus tiks stiprināts, ja īsnosim direktīvu par lielāku publiskā sektora informācijas izmantošanu. Tās garantēs vispārējās pieejas izsnošanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Izstrādājot jauno ietvaru, tālākā izmantojot eh, publiskā sektora informāciju, tam noteikti būs eh, ievērojamas ietekme uz eh, budžetu. Uh, jo tās radīs jaunus uzņēmumus un jaunas darba vietas. Kipras prezidentūra to atbalstīs visos veidos, kas mums būs pieejami. Esam gatavi cieši sadarboties ar jūsu komiteju, lai radītu nepieciešamos priekšnosacījumus, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā pār publiskā sektora informācijas direktīvu. Prezidentūra gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir garantēt tīklu un informācijas drošību. Tādēļ eh, mēs cieši un konstruktīvi sadarbosimies ar ENISA, Eiropas Savienības tīkla un informācijas eh, drošības aģentūru. To darīsim sadarbojoties ar padomu, bet arī ar jūsu komiteju. Turklāt prezidentūra ir gatava uzsākt diskusijas par Eiropas stratēģiju kibertelpas uh, drošības garantēšanai. Runājot par digitālas uh, tautsēmniecības uh, veicināšanu, ir vitāli svarīgi veicināt pilsoņu un uzņēmumu uzcēšanās līmeni, runājot par elektroniskākiem darījumiem Tādēļ prezidentūra strādās pie priekšlikuma izstrādāšanas attiecībā uz pan-Eiropas tiesību aktu ietvaru eh, par, eh, par elektroniskiem darījumiem un eh, e-parakstu un ceram, ka izdosies panākt ievērojumu virzību uz priekšu šai jomā līdz prezidentūras beigām. jaunu inovatīvu tehnoloģiju jo, loma ir ārkārtīgi svarīga. To uzsver arī transporta politikas un digitālās uh, Eiropas darba kārtības baltā grāmata. Kipras prezidentūra neformālā sanāksmē, kurā tikās uh, transporta un telekomunikāciju ministri, uh, kas notiks 16. un 17 um, datumā Nikolsijā uzsvērs digitālo tehnoloģiju lomu, garantējot un nodrošināt ilgspējīgu transporta attīstību. Ar šo iniciatīvu gribam uzsvērt, kā ir saistītas šīs eh, divas Eiropas Savienības politikas - digitālā darba kārtība un transporta politika. Viens no galvenajiem nolūkiem e, ministru neformālajā sanāksmē būtu paust atbalstu abām politikām, veicinot, e, attīstot un e, izmantojot labākajā iespējamajā veidā publiskā sektora informāciju un inteliģentas transporta sistēmas attiecībā uz visiem transporta veidiem. Mēs ceram, ka tas palīdzēs e, veicināt multimodālo transportā veidu attīstību un veicinās arī e, elektronisko transporta līdzekļu izmantošanu. E, sēdes iznākumi tiks prezentēti ITS World Eh, pasaules kongresā, eh, kurā tiks izskatīts eh, tātad inteliģentu transporta sistēmu jautājums. Konferences notiks Austrijā. Tajā Eiropas komisijas vicepriekšstādātājs Ims Kallas un Nelija Krēsa piedalīsies lai runātu par transportu un digitālās darba kārtības jautājumiem. ITRE un TRAN komiteju priekšsēdētājs arī esam aicinājuši piedalīties un ceram, ka 16. un 17. E, jūnija, jūlijā arī jūs būsiet Nikosijā. Ceram, ka arī parlaments būs pārstāvēts neformālajā ministru sanāksmē. Tas būtu izšķiroši svarīgi, un e, mēs ļoti ceram, ka jūs ieradīsieties. Eiropai ir nepieciešama efektīva kosmosa politika, pārējot pie nākamā jautājuma. Kosmosa politika, kas ļaus uh, Eiropas Savienībai uzņemties līdera lomu atsevišķos strateģiskos sektoros. Kosmos var mums dod uh, instrumentus uh, lai reaģētu uz vairākiem globāliem izaicinājumiem, ar ko 21. gadsimtā sabiedrībā nāks saskarties. Eiropai ir jāuzņemas līdera loma šai e, jomā. Kipras prezidentūra centīsies panākt padomu secinājumu apstiprināšanu jautājumā par industriālo kosmosa politiku Eiropas Savienībā. Turklāt Kipras prezidentūra ir gatava izskatīt eh, likumdo, padomas likumdošanas eh, priekšlikumu, iniciatīvu, ko sākotnēji izstrādās komisija, kā izstrādāt eh, globālu GMES Mēs ļoti gribētu panākt arī virsības priekšai jomā. Mēs gribam attīstīt globālu uh, navigācijas sistēmu, tā skaitā eh, Egnos un Galileo. Tas palīdzēs uh, Eiropai attīstīties uh, ekonomikas jomā. Galileo pakalpojumi noteikti palīdzēs transportā mm, uzņēmumiem un arī pilsoņiem izmantojot uh, eh, mobīlo telefoniju. Tāpat laikā tiks stiprināta uh, drošība gan attiecībā uz cilvēkiem, gan mm, attiecībā uz īpašumiem. Uh, Kipras prezidentūra, balstoties uz daļai panākto vispārējo pieeju, kas tika panākta daļai vai Danijas prezidentūras laikā, ministru padomu centīsies izstrādāt uh, tiesisko ietvaru, kā vadīt Eiropas Savienības satelīta navigācijas sistēmu, kas ir viena no tēmām, kas tiek izskatīta daudzgad finanšu schēmas kontekstā. Mēs esam pilnībā gatavi un gribam cieši sadarboties ar jūsu komiteju, lai radītu nepieciešamos priekšnosacījumus vienošanās panākšanai šai jomā. Turklāt, Kipras prezidentūra vēlas padomē izskatīt likumdošanas priekšlikumu, ko mēs sagaidām šobrīd no Eiropas komisijas. Ar kuru tiktu grozīta esošā regula attiecībā uz GNSS, uz globālo satel satelītu navigācijas sistēmu. Ir plānots eh, decembra padomē prezentēt eh, progresa ziņojumu Un Kipras prezidentūra darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai mums izdotos vai nu noslēgt, eh, lai, vai arī vismaz eh, panākt virzības priekšējos eh, likumdošanas priekšlikumos. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem tam ir panākt savstarpēji atbalstošu sadarbību ar komisiju un ar visām dalībvalstīm, un pirmkārt, un kas ir arī vissvarīgāk, ar Eiropas parlamentu. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie eh, deputāti, Kipra ir uzņēmusies eh, Eiropas Savienības padomes eh, prezidentūru pirmo reizi, un jāatzīst, ka tas ir liels izaicinājums. Mēs lieliski apzināmies, ar kādām grūtībām nāksies saskarties. Bet darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, strādāsim caurskatāmi, centīsimies būt uh, objektīvi, lai mums izdotos panākt nelielas, bet vērtīgas pārmaiņas virsoties pretim labākai Eiropai. Ceram, ka izdosies cieši sadarboties visas prezidentūras laikā un esmu uh, jūsu rīcībā, uh, ja gribat risināt kādu problēmas. Lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus, īpaši attiecībā uz digitālo darba kārtību, strādāsim kopā. Vēlreiz liels paldies par to, ka devāt iespēju mums pastāstīt par mūsu prioritātēm un mērķiem jūsu komitejai. Esmu labs klausītājs, un tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus un cik būs manos spēkos, centīšos arī atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Grazie al ministro. Jā. Paldies, ministra kungs. Un uh, vārds uh, nākamajam runātājam. Paldies, priekšēdē kungs, saka Kastiljo kundze, Sveicu jūs šajā Eiropas parlamenta komitejā. Un uh, jāteic, ka uh, savu pilnvaru ietvaros mēs atbildam par telekomunikācijām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Man ir prieks uh, sveikt jūs šeit, Kipras prezidentūras sākuma periodā. Un es tagad runāju ne tikai savas politiskās grupas Eiropas Tautas partijas vārdā, bet uh, Arī komitejas kolēģi vārdā, es domāju, viņi man piekrīt, ka gluži kā tas ir bijis līdz šim, jūs varat eh, paļauties uz mums eh, un eh, mēs būsim pieejami komunikācijai un sadarbībai ar jums jūsu prezidentūras laikā. Es vēlētos koncentrēties uz vienu no jautājumiem, kas mūsuprāt ir ļoti būtisks un par ko pašlaik notiek diskusijas, kas uh, arī jūsu prezidentūras laikā būs viens no izšķirīgākajiem jautājumiem telekomunikāciju jomā. Un te es runāju par Connecting Europe ierosinājumu. Jūs jau to pieminējāt, nosaucāt daudz skaitļus un izrādījāt eh, lielu interesi. Es vēlos atgādināt jums, ministra kungs, par to, cik svarīgi ir nodrošināt sasaistes ar dažādiem tīkliem, vai tas ir transporta, enerģētikas vai telekomunikācijas tīkls. Un eh, jāteic, ka daudzos gadījumos pastāv ļoti ciešas saites. Uh, Piemēram, ja mēs paraugāmies uz telekomunikācijām, tās miedarbojas ar energotīkliem, un šie miedarbība ir ārkārtīgi svarīga. Jo īpaši, ja mēs domājam par viedtīklu izstrādi, kas ir ļoti būtiski efektīvas energosistēmas izveidēji. Un vienojošais faktors šiem trījiem tīkliem ir tāds, ka tie ir būtiski Eiropas Savienības vienotā tirgus izveidē, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par energotirgu, par digitālo tirgu vai tirzniecību kā tādu vienotajā tirgu. Vienotā tirgus izveide ir jautājums, kam bieži vien premjerministri nepievērš pārāk lielu uzmanību, taču tā ir fundamentāli svarīga, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt stimulu izaugsmai, padarot Eiropas valstu ekonomikas konkurētspējīgākas. Ņemot vērā šos argumentus, mēs saprotam, cik svarīgi ir izstrādāt šos tīklus. Eiropas Savienību savieno šādi tīkli, tāpēc, ministra kungs, es vēlētos sacīt, ka mūsu komiteja koncentrēsies uz šiem jautājumiem turpmāko mēnešu laikā, un es ceru, ka mūsu sadarbība būs produktīva. Un kā jau es sākumā sacīju, ik viens no jums būs pieejams eh, un varēs jums palīdzēt jūsu centienos. Paldies, eh, Patricija Toja, nākamā runātāja. Paldies! Savas politiskās grupas vārdā un arī savā vārdā es sveicu ministra kungu šodien mūsu komitejā. Un, eh, kā ir norādīts mūsu pienākumu aprakstā, mūsu ziņā ir iespējams būtiskākie elementi Eiropas turpmākajai izaugsmai. Un mēs labprāt turpināsim mūsu centienus šajā jomā un eh, veidosim turpmāko triju gadu nākotni, lemsim par tiem lēmumiem, pie kuriem būs jāstrādā nākamajā finanšu pusgadā. Jūs runā, jūs jau norādījāt uz finanšu ietvaru, uz daudzgadu finanšu schēmu. Un tā ir izšķirīga jūsu uzskaitīto mērķu sasniegšanai. Ja mēs vēlamies panākt progresu transporta tīklu, energotīklu, vai eh, mums vajadzīgo fizisko tīklu jomā, platjoslas interneta sekmēšanā. Tātad, ja mēs vēlamies eh, panākt progresu pie šiem lielajiem projektiem, kuru prioritārums mums jau ir zināms, Visi šie projekti ir īstenojami tikai tad, ja mūsu rīcībā ir nepieciešamie finanšu instrumenti. Un uh, es vēlētos arī jūs aicināt turpmākajos sešos mēnešos rūpēties par to, lai sarunas turpmāk risinātos pozitīvā gaisotnē. Uh, arī par finanšu aspektiem, jo pretējā gadījumā mēs nepanāksim progresu darbā pie tīkla izveidas un citās jomās, kas ir būtiskas Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies, eh, lai Eiropā augtu nodarbinātība, tas ir viens no mūsu mērķiem, un tāpēc es jūs lūdzu turpināt šīs sarunas. Mēs eh, arī parlamentā esam izveidojuši kontaktgrupu grupu un parlamentu priekšsēdētājs arī pie tā strādā. Protams, bija zināmi konflikti pie Dānijas prezidentūras, kas bija diezgan neelastīga attiecībā uz finansējumu un finanšu instrumentiem, piemēram, attiecībā uz projektu obligācijām. Mēs uh, Pagājušajā plenāra sēdē strādājām pie komisijas priekšlikumiem un ir eh, vajadzīgi jauni, drosmīgi finanšu instrumenti. Un, protams, ka jums ir vajadzīgi arī nepieciešami politiskie priekšnosacījumi. Mēs liekam uz jums lielas cerības. Paldies, tālāk vārds Tošanauska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos eh, piekrist eh, kolēģiem un eh, sveikt jūs šeit. Man bija prieks uzklausīt jūsu sakāmo par informācijas tīklu izveidi un attīstību. Mēs par to esam debatējuši jau ilgstoši. par to, kā nodrošināt lielāku Eiropas Savienības atbalstu satelīta sistēmām, kas ir izšķirīgas Eiropas Savienības turpmākajai tehnoloģiskajai attīstībai un konkurētspējai. Es esmu referents arī jautājumā par platjoslas interneta savienojumiem, kurus jūs pieminējāt. Šis ir jauns ļoti būtisks pasākums, kurā Eiropas Savienība ir iesaistījusies. Te runa par lielu naudas summu - 9 miljārdiem eiro, kas tiks atvēlēta šim pasākumam. Un, protams, no vienas puses mēs vēlamies veicināt izaugsmi, no otras puses mums arī ir jāuzmanās ar konkurence, ir jānodrošina, lai šajā dinamiskajā sektorā būtu konkurence jāteic, ka šis sektors nemitīgi aug. Un es ar lielu prieku sadarbošos ar Kīpras prezidentūru un vēlētos, lai šī direktīva tiktu pieņemta jūsu prezidentūras laikā, jo tādā veidā mēs varēsim parādīt, kā Eiropas Savienība spēj veicināt turpmāko izaugsmi tādos dinamiskos sektoros kā šis. No otras puses jāteic, ka, kā jau mani kolēģi sacīja, mums ir ļoti svarīgi, lai attīstītos informācijas tīkli. Tas ir ļoti būtiski energotīklu attīstībā visā Eiropā. Šis projekts uh, ir diezgan tehnoloģiski sarežģīts un eh, tā īstenošana liecina par to, kā mēs spējam saskaņot eh, centienus dažādās valstīs un eh, cik sarežģīta ir prezidentūras pozīcija šajā komplicētajā tehniskajā jautājumā. Ir svarīgi, lai mēs netiekam iesaistīti nepatīkamos, nepatīkamās situācijās, kā piemēram konkurences graušanā, kas kaitē ekonomikai, tāpēc es ar prieku raugos uz gaidāmo sadarbību ar Kīpras prezidentūru un jums personīgi. Un man ir liels prieks par to, ka arī jums ir tik svarīga platjoslu tīkla un satelīta tīkla izveida. Paldies! Niblerēs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, dāmas un kungi! No savas puses es vēlos pateikties par jūsu komentāriem un par jūsu ārkārtīgi interesanto prezentāciju, un es vēlu Kīpras prezidentūrai padomē veiksmi. Mm, pie tiem pienākumiem, ko jūs pārņēmāt Eiropas līmenī. Digitālais iekšējais tirgus Eiropas Savienībā ir jautājums, ar ko mēs nodarbojamies šajā komitejā jau ilgu laiku. Mēs vēlamies tā attīstību, un mēs jau pie tā strādājām ar iepriekšējo prezidentūru. Mēs lēmām par viesabonēšanas regulu. Mēs nevēlamies, lai šajā jomā Eiropā būtu uh, robežas. Mēs runājām arī par frekvenču regulu un pēdējo mēnešu laikā tika paveikts milzīgs darbs, taču ministra kungs, kā jau jūs sacījāt, vēl ir ļoti daudz darāmā, un es varu piekrist Tošenovska kungam, ka e, mums ļoti būtiska ir platjoslas tīkla izveida visā Eiropā, komisija pie tā strādā, un mēs to cenšamies atbalstīt, cik vien varam, Pie mums notiek diskusijas arī par projektu obligācijām, kas uh, veicinās uh, infrastruktūras izbūvu, tostarp arī platjoslas tīklos. Un es vēlos uh, paust cerību, ka mēs panāksim arī jūsu prezidentūras laikā progresu. Un uh, man ir arī uh, jautājums par komentārs par uh, vienu no jūsu atbildības jomām, proti datu aizsardzību. Notiek darbs pie datu aizsardzības regulas, uh, pie sadarbības starp attiecīgajām institūcijām, un es vēlējos jautāt, cik tālu ir nonākušas sarunas starp attiecīgajām dalību valstīm un kādi ir jūsu mērķi Kīpras prezidentūras laikā attiecībā uz šo jautājumu un attiecībā uz vienošanos starp padomu un parlamentu, vai jūs paredzat vienošanos jūsu prezidentūras laikā, vai arī tā nav jūsu prioritāte? Tālāk man ir jautājums par Eiropas Savienības, eh, par Eiropas Savienības eh, mākoņu tīklošanu, un es vēlējos zināt, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz šo uzdevumu. Paldies, un tālāk vārds Viktorē Prodī. Paldies priekšsēdētāji, un paldies ministra kungam par to, ka pievienojāties mums šodien. Man ir prieks dzirdēt, cik ļoti jūs esat apņēmies īstenot mērķus attiecībā uz tīklu attīstīšanu, satelīta sistēmu, jo īpaši GMS un Galileo. Un prieks dzirdēt, ka jums ir svarīgi rīkoties. Mēs runājam par infrastruktūrām, kas ir patiesi Eiropas infrastruktūras, kas ir tehnoloģiju attīstības flagmaņa un kas uh, ir būtiski instrumenti mūsu politika īstenošanā. Uh, jo īpaši jārunā par vīdes jautājumiem, enerģētiku un telekomunikācijām. Paturot to prātā, ir jāsaprot, ka investīcijas ir vēl jau vairāk svarīgas, un šīs investīcijas ir jāveic tuvākajā nākotnē, jo esam nonākuši sarežģītā ekonomiskā situācijā. Mums ir jāinvestē un jāinvestē Eiropas infrastruktūrās. Tas būs ideālais risinājums, kas palīdzēs atrisināt mūsu ekonomiskos sarežģījumus. Tāpēc, ņemot to visu vērā, mēs paļausimies uz jūsu apņēmību, jo īpaši nodrošinot to, ka GMS jomā tiks panāks progress ar visām nepieciešamajām inovācijām. Mums ir jāpanāk, lai šī sistēma sāktu darboties, un tas ir ļoti būtisks uzdevums, kas būs jums jāpaveic. Tāpat arī elektrotīkli ir būtisks uzdevums. Mums ir jāstrādā pie elektrotīklu modernizācijas, jo īpaši izmantojot tās tehnoloģijas, kas ļaus mazināt patēriņu, pārvadot enerģiju par vienu trešdaļu. Mēs varētu racionalizēt energotīklus. Un eh, tas mums arī ļaut mazināt vajadzību uzkrāt lielus enerģijas daudzumus. Tā ir ļoti aktuāla nepieciešamība, to iemeslu dēļ, kurus es jau nosaucu. Tāpēc mēs raugāmies uz jums, padomē ar cerību, ka jūs varēsiet sekmēt progresu šajās diskusijās, jo investīcijas ir būtiskas visai Eiropas Savienībai, un tām ir jābūt Eiropas līmeņa investīcijām. Paldies, Vitorija Prodī, tālāko dīkungam vārds. Paldies, paldies ministra kungam par um, apņemšanos um, Eiropas līmenī. Runājot jau vispirms par um, pāreiropas saziņas tīklu. Runājot par šo regulu par telekomunikācijām, mums ir likumdošanas dosie, kas cerams tiks atrisinās jūsu prezidentūras laikā. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu izpratne par uh, Eh, eh, par šīm, par eh, šīm joslas likmēm, kā jūs rēģētu uz to, ka Eiropas pilsoņi viņiem būtu jāsaņem vienlīdzīgā līmenī, lai kur arī viņi atrastos Eiropā, šie pakalpojumi. Vai būtu iespējams to risināt gan no parlamenta, gan no padomas puses? Finansējuma jautājums būtu otrais jautājums, jo, protams, ja mēs runājam par šo pārsegumu un par tā līmeni, tad eh, runājam, ir automātiski arī par finansējumu. Mēs esam finansējuši mūsu gadījumā visu lauku reģionu elektroenerģijas apgādi. Tātad visi patērētāji finansēja automātiski tīklu paplašināšanu un attiecīgi 15 gadu garumā tika nodrošināts tas, ka pilnīgi visiem patērētiem bija pieņemama elektroenerģija. Kā jūs reaģētu uz šādu ideju veikt obligātās iemaksas Eiropas līmenī, kas tiktu ieguldītas kopējā investīcija fondā un attiecīgi tas varētu finansēt Eiropas infrastruktūras, un te es varu atsaukties uz pār Eiropas komunikāciju tīklu, bet tas varētu arī attiekties uz citiem gadījumiem, kas jau tika, kas jau tika pieminēti, un citiem enerģētikas um, tīkliem. Nu Paldies Odī kungam. Vairs nav pieteikušies citi runātāji, tāpēc labprāt došu vārdu Florenco kungam. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι... Paldies visiem, kas izteicās. Es gribētu jums pateikties par to, ka jūs piegājāt jautājumiem vienkārši, tieši un paudāt savu atbalstu Kipras prezidentūrai solījāt atbalstu mums cenšoties sasniegt mūsu nosprostos mērķus un prioritātes. Protams, arī strādājot pie citiem dosjē, ko esam mantojuši no iepriekšējās prezidentūras kopīgās darba kārtības ietveros, pie kā mums būs jāstrādā tuvāko sešu mēnešu laikā. Kasiloverā kungs, jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Liels paldies par laba vēlējumiem un arī par to, cik konstruktīvi esat gatavs strādāt. Pilnīgi noteikti. Connecting Europe Facility ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Tā ir arī viena no Kipras prezidentūras prioritātēm. Pilnīgi noteikti pastāv saikne starp šo uh, trīs sektoru tīkliem. Tīkliem ir jārada priekšnosacījumi izaugsmai. Ir jārada jaunas darba vietas ar reāli pievienoto vērtību, kas veicinās lielākus privātā sektora ieguldījumus. Šādā garā arī ir tikus pieņemta darba programma. Un ar šo darba programmu palīdzību mēs ceram vairāk iesaistīt privāto sektoru un palielināt kopējos investīciju apjomus, lai pēc iespējas ātrāk mēs panāktu tehnoloģisku attīstību un progresu. Man jāatkārto, ka esam jūsu rīcībā un gatavi sadarboties ar parlamentu šai politikas jomā. Νομίζω ότι και Tagad atbildot Tolers kundzei. Pilnībā piekrītu par Trans Eiropas tīklu nozīmību gan transporta, gan enerģētikas eh, jomā. Mēs noteikti strādāsim laika sviedros, lai garantētu šo nozaru eh, atbalstīšanu un lai tie saņemtu nepieciešamo atbalstu. Esam pārliecināti un saprotam, ka lai panāktu ekonomisku izaugsmi un lai veicinātu tehnoloģisko progresu, kas padarīs Eiropas Savienības eh, ekonomiku konkurētspējīgāku. Ka papildus tam arī Connecting Europe Facility tiek apspriesta papildus daudzgadu finanšu schēmai. Līdz ar to gala lēmumi tiks pieņemti pēc tam, kad padome būs noslēgusi šo jautājumu izskatīšanu. Katrā ziņā centīsimies panākt pēc iespējas uh, ātru virzību uz priekšu mūsu prezidentūras laikā. Un cerams, ka izdosies panākt arī vienošanos par to. Atbildot Ozanovskī kungam, par satelīta navigācijas sistēmām ir pilnīgi skaidrs, ka arī šī nozare ir ļoti svarīga. Tā Eiropas ekonomikai var sniegt eh, tūlītēju labumu. Tā var veicināt konkurētspēju un ceram, ka mums izdosies kopīgi giem spēkiem garantēt to, ka eh, šajomā pieņemto lēmumu um, ieviešana un īstenošana tiešām tiek veiktas. Šīs programmas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir nepieciešams sistēma ieviest pēc iespējas drīzāk. lai varētu uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka citas iesaistītās puses arī apzinās, cik svarīgi un cik ātri ir nepieciešams eh, virzīties uz priekšu. Έχετε θέση, κυρία Tagad, atbildot eh, Nipa eh, kundzei par publiskā sektora informācijas izmantošanu. Padome Dānijas prezidentūras laikā šai jomā krietni pavirzījās uz priekšu, un, manuprāt, priekšnosacījumi tagad eh, jau ir gatavi vienošanās panākšanai. Runājot par Eiropas stratēģiju kibertelpas drošības garantēšanai, par to vēl komisija paziņojumu nav publicējusi. Tas notiks septembrī. Mēs vēl gribējām apmainoties ar viedokļiem telekom un telekomunikāciju un transportā ministru padomē eh, septembrī par šo tēmu. Protams, Daļai te ir jāskata arī kibernoziedzības jautājumi. Bet eh, runājot par šo ciber nākotni, par mākoņu datošanu, mēs esam eh, gatavi izskatīt jebkādus komisijas izstrādātos priekšlikumus šai jomā. Prodīkungs. Dažiem no jūsu komentāriem var piekrist pilnībā. Mums ir jārīkojas ātri, lai garantētu, ka ir pieejams nepieciešamais finansējums. Ja iepriekš esmu centies virzīt uz priekšu nozīmīgas programmas tādas kā KNMS. Šobrīd uh, mums ir jāgaida, kā attīstīsies uh, diskusijas par budžetu, bet, kad Katrā ziņā jebkāda veida likumdošanas priekšlikuma, ko piedāvās komisija, tiks nekavējoties izskatīti. Odīkungs. Esam gatavi pieņemt daļēju vispārējo pieeju attiecībā uz Transeiropas tīkliem decembrī. Mēs pilnībā apzināmies, cik šī joma ir nozīmīga, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai mums izdotos nonākt pie vismaz daļējas vispārējās pieejas pieņemšanas. Eiropas pilsoņiem ir jāgarantē uh, vienlīdzīgas iespējas, kur vien tas iespējams. Mums ir jāveicina tādu projektu un priekšlikumu pieņemšana, kas stiprina pilsoņu tiesības un arī atbalsta privāto sektoru. Protams, ka šis jautājums ir horizontālas dabas. Eh, te var skatīties uz Transeiropas tīkliem komunikācijās vai raudzīties eh, uz transporta tīkliem, izskatīt arī satelīta navigācijas eh, sistēmu jautājumu, um, monitoringu. Visās šais jomās mums nepieciešama teritoriāla un sociāla kohēzija visā Eiropas Savienībā. pieļauju, ka katra prezidenta valsts centīsies um, strādāt uh, pretim lielākas kohēzijas panākšanai. Paldies! Bīne, ringraciamo! Labi. Lies paldies uh, ministra kungam par jūsu ierašanos un par jūsu atvērtību atbildot uz jautājumiem kā arī par jūsu apņemšanos. Paldies par ielūgumu uz 16. un 17. jūliju. Prezidentūra organizēja sanāksmi Kiprā par transporta politikas jautājumiem. Skatīsimies, vai kāds no mums varēs tur piedalīties. Un pagaidām tad teiksim paldies. Paldies un vēlreiz Uh, laipni lūgti mūsu vidū un veiksmīgu mājām ceļu. Palieciet šeit, lūdzu, jo otrais ministrs jau ir ieradies.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 darba daļu. Un es eh, vēlos sveikt mūsu vidū Neoklis Silikjotis kungu, Tiesniecības, Rūpniecības un Turisma ministru no Kipras. Kā arī Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvi. Esiet sveicināts un mēs ar nepacietību gaidām jūsu ziņojumu. Paldies! Cienījamie klātesošie, itri komitejas locekļi. Atrodoties šeit, parlamentā un jūsu komitejā, es varu teikt, ka esmu to darījis visnotaļ bieži un Tas ir bijis nepieciešams, eh, lai informētu par eh, prioritātēm un darbībām mūsu prezidentūras ietveros, taču visu pirms eh, jau ņemot vērā šādu veidu praksi, kas ir visai izplatīta, es vispirms jau vēlētos paust savu respektu pret parlamentu kā institūciju, kas ir pilsoņu pārstāvis. Uh, vistiešākais pārstāvis. Un Kipras prezidentūras galvenais mērķis ir radīt labāku Eiropu tās pilsoņiem. Kopš Lisabonas līguma stājies spēkā, parlamentam ir plašākas kompetences, un mēs esam gatavi sastrādāties ar parlamentu kā padoms prezidentūra, lai progresētu vairākās vairākos jautājumos, vairākos dosie, ko mēs izpētīsim mūsu darbības laikā. Jūs sevišķi runājot par rūpniecību un citiem būtiskiem jautājumiem šajā nozarē. Es vēlētos prezentēt dažas no pamatpolitikām un tēmām, ar kurām mēs strādāsim turpmākajos pāris mēnešos. Un, protams, Es vēlētos pateikties gan Polijas, gan Dānijas prezidentūrai par sadarbību, ko esam baudījuši jau līdz šim. Un attieci, e, attiecībā uz maziem vidiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbību ir būtiski, lai Eiropas Savienība varētu fokusēties uz jaunākajām tendencēm attīstībā. Un tas nozīmē to, ka ir jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz MVU. Tas ļoti lielā mērā būs mūsu prezidentūras eh, pamatpolitika, lai cīnītos eh, par konkurētspēju, jo ekonomisko krīzi nevar pārvērt tikai ar taupības režīmu, bet ir nepieciešama arī tāda pasākuma, kas atbalstītu MVU, kas uh, sastāda Eiropas ekonomikas um, un tautsājumniecības mugurkaulu. Tieši šie uzņēmumi veicina nodarbinātību un tādējādi veicina arī sociālo iekļaušanu. Mūsu prezidentūras ietvaros mēs um, atsauksimies, um, mēs uh, virzīsimies uz uh, nolīgumu panākšanu 2012. gada maijā lai veicinātu konkurentspējas eh, izaugsmi MVU turpmākajos eh, gados. Un mūsu prioritāte pašlaik ir nodrošināt to, lai visas institūcijas eh, raidītu stingru politisko vēstījumu par to, kams ir nepieciešams būtisks un nekavējošs atbalsts uzņēmējdarbībai un sevišķi MVU, kas nepārprotami kurus pašlaik nepārprotami skar ļoti smagi ekonomiskā krīze. Tajā pašā laikā mēs eh, koncentrēsimies arī uz to, lai runātu par uzņēmējdarbību jaun, jauniešu vidū, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanu dažādās uh, sabiedrības uh, grupās lai veicinātu arī dzen godīgu uzņēmējdarbību uh, un uzņēmēju atbalstu, kas uh, ir um, cietuši uh, no bankrota pēc godīgas uzņēmējdarbības. Tāpat runāsim par jaunu produktu un pakalpojumu ražošanu. Par to mēs paziņāti runāsim 18. un 19. jūlijā Nikusijā. Un Turklāt mēs arī uzsvērsim to, ka nepieciešama īstenošanas pāraudzība, runājot tieši par šo par mazās uzņēmējdarbības akta īstenošanu. Četrus gadus pēc uh, mazās uzņēmējdarbības uh, akta pieņemšanas eh, MBU Mums vajadzētu izvērtēt, kāds progress ir panākts un kādas eh, darbības būtu jāveic, lai to nostiprinātu tālāk. Kipras prezidentūras mērķis ir eh, pieņemt eh, secinājumus par secinājumus, kas būtu uzņēmējdarbības un konkurētspējas padomē 2012. gada decembrī. Runājot par rūpniecības politiku, Kipras prezidentūra uzskata šo jautājumu par izšķiroši svarīgu ekonomiskajā attīstībā un tās perspektīvās Eiropā. Uzlabojot konkurētspēju Eiropas uzņēmējdarbības vidū, samazinās um, tās, to izmaksas samaz, un palielinās produktu kvalitāti, un kā arī dzen uzlabos inovācijas un veicinās produktivitāti plašā mērogā. Vairāk nekā 50% šīs jomas sastāv no privātās eksponda. 70% ir eksports un 80% eksporta ir privātās investīcijas eh, pētījumos un attīstībā Eiropas Savienībā. Un šajā kontekstā mēs atbalstām jauno uzņēmējdarbības politiku, kas ir viena no pamata iniciatīvām, viena no septiņām pamatiniciatīvām Eiropa 2020 uh, stratēģijām. Mūsu prezidentūras ietvaros mēs uh, izskatīsim ziņojumus un uh, progresa ziņojumus šajā kontekstā, Kipras prezidentūra uzskata, ka pašreizajā ekonomiskajā situācijā ir ļoti būtiski identificēt prioritātes rūpniecības politikai un tātad tās nozars, kuras mums būtu sevišķi jāatbalsta rūpniecības politikā. Runāsim par um, izaivielu iniciatīvām, par um, autobūves um, industriju, kā arī citiem tikpat būtiskiem jautājumiem. Runājot par energo jautājumiem un mūsu prioritātēm šajā sakarā saistībā ar rūpniecību, par ko jau arī nu pat izteicos. Tātad droša, ilgtspējīga un finansiāli pieejama enerģija, enerģētika ir mūsu galvenā prioritāte. Tā būtu ilgtspējīga, ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības eh, pamatā. Eiropas Savienības līmeņa darbība ir pilnīgi noteikti nepieciešama šajā nozarē, un Kipras prezidentūra veltīs visus savus spēkus, lai arī turpmāk progresētu šajā jomā. Modernizācija, attīstība Eiropas enerģētikas infrastruktūrā, kā arī pārobežu tīkli ir ļoti būtiski jautājumi, lai nodrošinātu to, ka mums būtu plūstoši strādājošs, veiksmīgi strādājošs tirgus, mums ir jānodrošina tas, lai mums būtu padeves nodrošinājums, drošība, jānodrošina energoefektivitāte un tas, lai resursi būtu atjaunojami. Regulas eh, priekšlikums eh, pēc eh, vadlīnijām Transeiropas energo tīkliem ir ļoti būtisks jautājums un ir Kipras prioritāšu augškalā prezidentūras ietveros. Un tas viss būs iespējams tikai vienīgi tad, ja mēs um, ievērosim ļoti stingrus termiņus. Būtu jānonāk vislēdzieniem pie piedāvātiem grozījumiem pēc iespējas agrāk lai padome varētu turpināt ar to strādāt, ir nozīmīgi, lai mēs ievērotu termiņus, lai nebūtu nekādas aizkavēšanās, ievērojot rezultātus pēc pārunām par daudzgad finanšu schēmu un turpmākajām prognozēm. Ir būtiski, lai mēs nodrošinātu šo regulatīvo ietvaru infrastruktūras attīstībai, lai mēs būtu droši, ka mēs kopīgi varam nonākt pie mērķa samazināt par 20% um, siltumnīcas uh, efekta gāzes, kā arī citiem tikpat uh, nozīmīgiem mērķiem, kā piemēram energoefektivitātes palielināšana par 20%. Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi interesēta saglabāt um, vietējo naftas un dabas gāzes uh, ražošanu vairāku iemeslu dēļ to starp, lai um, saglabātu nodarbinātības līmeni un saglabātu biznesa iespējas. Protams, ka nav iespējams samazināt un uh, likvidēt visus riskus, kas ir saistīti ar cilvēku darbību, to starp uh, tajā jomā, kas ir saistīta ar uh, jūras enerģi, energoresursiem. Līdz ar to mums ir nepieciešams strādāt turpmāk pie energodrošības, un šajā kontekstā ir jāuzver tas, cik liela ir nozīme mūsu pilsoņu un apkārtējās vidas aizsardzībai. Kipras prezidentūras eh, prioritāšu vidū ir arī regulas priekšlikums eh, drošai jūras, eh, drošām jūras energoaktivitātēm, un mēs ar to strādāsim padomēm. Es domāju, ka mēs veiksmīgi atvērsim pārunas šajā sakarā. Es vēlētos vēl piebilst, ka šajā jomā un padeves Drošības jomā būs diskusijas, ko ministru padome organizēs Kiprā 9. novembrī sadarbībā ar um, komisiju, iesaistoties arī vidusjūras valstīm un dienvidaustrumu valstīm. Vidusjūra ietver atšķirīgus reģionus, ne tikai Eiropas Savienību, mums ir jāsazi, jāsazinās un jāsadarbojas ar mūsu kaimiņiem šajā reģionā, lai panāktu rezultātus. Un šajā jomā ir vairāki pētījumi projekti, kas būtu jākoordinē. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu kaimiņiem, lai panāktu kopīgu deklarāciju no visām valstīm, lai ierobežotu riskus un negadījumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un nodrošinātu to, lai jūras naftas un gāzes ieguves darbības būtu drošas. Runājot par atjaunojumiem debes um, energoresursiem, mēs decembrī vēlētos nonākt pie konkrētiem secinājumiem padomas līmenī. Mēs uzskatām, ka atjaunojamo energoresursu patēriņam būtu jāpalielinās un tam būtu jāiesaista arī infrastruktūras. Un neapšaubāmi mēs vēlamies sasniegt to, lai tiktu iztenotas vadlīnijas, ko ir izdevusi komisija ceļa, 2015. gada ceļa kartas ietveros, ņemot vērā to, ka bez uh, pareiza ietvara atjaunojamo er, energoresursu attīstība samazināsies. Un mēs vēlamies būt gatavi un sagatavot jaunās politikas uh, savlaicīgi. Ne tikai padomē, bet arī ņemot vērā parlamenta nostāju, mēs esam izveidojuši ielūgumus um, parlamenta locekļiem neformālajām diskusijām 17. septembrī Kiprā, lai diskutētu par atjaunojamajiem resursiem. Šajos prezidentūras sešos mēnešos mēs arī vēlētos panākt um, vienošanos ar parlamentu par priekšlikumu regulai par um, Energy Star runājot tieši par um, biroju aprīkojumu un par energoefektivitāti šajos jautājumos. Mēs uzskatām, ka Energy Star programma, kas um, ir saistīta ar ASV nolīgumu, mēs ceram, ka mēs sasniegsim mūsu 20% mērķus līdz 2020. gadam ir ļoti būtiski, lai mēs varētu sasniegt šos mērķus um, jau neņemot vērā to, ka nolīgums jau ir um, beidzis savu uzspēkā esamību. Paldies, tēt ir pieteikšies desmit runātāji. Con... Eh, Došu iespēju deputātiem uzdot jautājumus. Pirmajam dodu vārdu. Tātad Klačana kungam. Paldies, eh, ministra kungs, ka esat ieradies mūsu vidū šodien. Uh, Paldies par prezentāciju. Un uh, divas tēmas, ko jūs pieminējāt attiecībā uz uh, rūpniecību, uzņēmējdarbību un enerģētiku. Tātad pirmais, jūs koncentrējāties uz konkrētspēju. Es domāju, tas tiešām ir izšķiroši svarīgs uh, faktors. Un mums noteikti ir jāpanāk kā rīkojamies šai jomā. Eiropa šobrīd nav gana konkrēti spējīga globālā mērogā. Mēs nespējam rīkoties eh, gana spēcīgi. Uzskatu, ka mums ir jākoncentrē šis know-how ir eh, un eh, globalizācijai ir jāsako Un runājot par MBU, mēs zinām, ka tieši mazajiem un vidējiem uzņēmiem um, ir īpaši smagi strādāt šais apstākļos. Piekrītam jūsu izvēlētajai pieejai attiecībā uz to, ka uz šiem jautājumiem ir jākoncentrējas. Uh, Tālāk par enerģētiku. Sakiet, ko jūs domājat par atomenerģiju? Vai jūs prāt tas ir ilgspējīgs vai bīstams enerģijas avots? Kā jūs to uzlūkojat? Atsevišķā ziņās runājot par enerģiju un enerģētiku attiecībā uz tautsemniecību, uz nodarbinātību, uz iespējamām sociālām programmām, problēmām. Uh, Ir jāapzinās, ka ir jāpanāk, ka arī enerģētika ir konkurētspējīga. Ir arī jāatjauno situācija šai jomā. Divi citi mainīgie, kas jūsu runā neparādījās, ir resursi un laiks. Pirmkārt par resursiem. Mums vajadzētu pieminēt fondus, kas ir pieejami, Un, manuprāt, līdz šim nav paveikts gana daudz, iesaistot privāto kapitālu, lai tas finansētu šīs jomas. Uh, Ministra kungs, ir ļoti labi, ka mums ir eh, plānošana 2014. līdz 2012. gadam, līdz pat 2030. un 2050. gadam ir plāni, bet tāpat laikā mums ir nepieciešams rīkoties nekavējoties. Mums ir nepieciešams nekavējoties sanākt, sasniegt mērķus. Neko no jums nedzirdēju par īstermiņu politiku. Par to, kā rīkoties rīt, risinot problēmas, kas ir mūsu acu priekšā. Uh, Paldies! Un tagad vārds. Van Brands kundzei. Mūts in, eh, in, het, eh, in het mooie en vooral warme land van u. Paldies priekšsēdētāji. Un eh, ļoti priecājos redzēt ministru mūsu vidū, un viens no secinājumiem, ko varu šobrīd izdarīt, ir, ka Kipras prezidents prezidentūrai ir visas iespējas kļūt par labu prezidentūru. Viens no iemesliem, kādēļ to saku, un to varu teikt arī pati nākot no mazas valsts, ir, ka Kipra ir maza eh, valstiņa. Dažkārt tā ir trūkst ietekmes, bet tāpat laikā tas nozīmē, ka jums, jūs esat ļoti labā pozīcijā, lai panāktu kompromisu risinājums padomē. Uh, Jums ir jārisina ļoti nopietni jautājumi, kas attiec uz dažādām jomām uz uh, rūpniecību, uz MBU un jāņem vērā arī uh, daudz kad finanšu schēmu. Zinu, ka jums un jūsu kolēģiem ir ambīcijas panākt vienošanos par to padomē, un uh, to noteikti atbalstām. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ambiciāls finanšu schēma, lai pārliecinātos, ka mēs nevien taupām, bet arī ieguldām Eiropas Savienībā. Un tagad mans galvenais jautājums. 50, um... Tas ir par enerģētiku un atjaunīgiem, par eh, ceļa kartu līdz 50 gadam. Mana grupa un citas grupas, kas arī šo jautājumu izskata, uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt vienošanos, kompromisu, lai nospraustu jaunus saistošus mērķus eh, enerģētikas, energoefektivitātes un Eiropas Savienības emisiju samazināšanas jomā. <laughs> Par 2020, eh, Eiropa 2020 skaitļiem runājot, ir jāceras, ka tālāk būs arī 30. un 40. gads. Ja gal galā gribam sasniegt līdz 50. gadam nospraustos mērķus, tad arī par to ir jāpiedomā. Uh, Par atomenerģiju īpaši izplūst nevēlos, bet eh, atceroties pārunas ar Kipras parlamenta deputātiem, konstatēju, ka parlaments nekādā ziņā nereaģēja eh, uz atomenergostaciju izbūvi Turcijā. Uh, Kā e, visi jau zina, ka e, atomenergostacijas ir tik drošas, ka parasti tās ceļ e, pavisam tuvu robežām ar citām valstīm, gadījumā, ja tās ir nepārāk draudzīgas jums valstis. Šai ziņā jūs nostāja atbalstu, un es ceru, ka jums, ministra kungs un visai Kipras prezidentūrai, izdosies veiksmīgs pusgads. Paldies, Prādī kungs! Rode, please. Mange tak for det, og tak fordi de er kommet her i dag, og tak for også øh, mange fine hensigter. Paldies! Paldies, ka ministra kungs esat ieradies mūsu vidū šodien. Paldies par ļoti interesantām nostājām, ko paudāt, un lielā mērā piekrītam jūs nosprostiem mērķiem. Turklāt tie jau arī tikuši apstiprināti arī eh, padomē komisijā un parlamentā. Vienīgais, ko tagad eh, nepamanīju, bija aspekts, ko es gribētu vienmēr uzsvērt, neatkarīgi no tā, kāda prezidentūra ir pie stūras. Tas ir, kā jūs plānojat īstenot eh, šos, eh, šīs politikas. Protams, ir izstrādāti ļoti jauki skaitļi, saukļi, bet sakiet, kā jūs šos mērķus īstenosiet. Kā jūs nonāksiet pie konkrētiem rezultātiem pēc skaisto solījumu sniegšanas no tribīnas? Man jums ir vienkārši priekšlikums, kā nodrošināt, ka skaistie solījumi realizējas konkrētās darbībās. Un es uzskatu, ka jums tā vietā, lai apkarnātu uh, eglīti ar skaistiem rotājumiem, kas ir solījumi, koncentrēties uz īstenošanu. Koncentrēties to, kas jau pastāv, uz regulām, kas šobrīd jau ir spēkā. E, enerģētikas iekšējā tirgus veidošanā viena no problēmām ir tā, ka trūks direktīvu, kas būtu īstenots dalībvalstu ietvaros. Ja jūs gribat, e, varbūt būtu labi pastrādāt uh, ļoti pragmatiski, eh, bez tādas pozmes, bet koncentrēties uz reāli īstenošanu. Tas veicinās iekšā tirgu stiprināšanu. Lielas paldies! Un tagad vārds. Cevēlas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu sveikt mūsu vidū ministru kungu un vēlēt panākums viņam Kīpras prezidentūras laikā. Dargie kolēģi, Pēdējo gadu laikā e, vidusjūras piekrastē, e, tas ir e, dienvidu, Eiropas dienvidu valstīs, esam satraukšies pār dabas gāzes jautājumiem. Ir jārisina jautājums pār to, kā garantēt drošs piek, piegādes enerģijas tirgu. Šie resursi Uh, ir apzināti un apzināmies, ka drīz um, Izrēla kļūs neatkarīga šajā jomā un arī Kipra virzās uz priekšu šais uh, jautājumos. Jūs esat viena no dažām dalību valstīm, kam ir dota iespēja, iespējams, ļoti neatkarīgiem uh, un um, nu, garantēt visu nepieciešamo enerģiju pašiem. Arī Kiprai e, ir labas attiecības gan ar Arābu e, pasauli, gan ar Izrēlu. Jūs minējāt, ka tiks organizēta konference, kur piedalīsies pārstāvji no vidusjūras dienvidkrasta valstīm. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi e, svarīgā iniciatīva un tās varētu dot labu ieguldījumu mūsu darbos. Tad, eh, kad ir eh, pēc arāba pavasara radušās jaunas eh, valdības, ar kurām iespējams izdosies sadarboties labāk ar iepriekšējām. Ņemot vērā šo kontekstu, ka mēs gribam sadarboties ar arābu pasauli, arī energopiegāžu jautājumos, sakiet lūdzu, vai jūs plānojat sākt ievies šo ietvaru, jo līdzīga situācija pastāv arī Arktikā. Jums ir iespējas strādāt veiksmīgi dienvidu daļā, bet varbūt arī citās pasaules vietās jūs varētu uzņemties līderu jomu dabas gāzes ieguvē. Paldies! Hačidžo kungs. <coughs> Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Paldies, laipni lūgti. Ministra kungs, priecājamies jūs redzēt mūsu vidū. Es esmu deputāts no Kipras, esmu uzklausījis jau daudzas līdzīgas prezentācijas, un šobrīd sākuma posmā man rodas priekšstats, kā mani tautieši rāda ka ir spējīgi prezidentūru novadīt ļoti konstruktīvi un veiksmīgi. Mēs esam maza valsts, un uh, līdz ar to nacionālas intereses, ko gribam aizstāvēt, nav tik plašas kā iespējams citām valstīm. Es gribētu uzsvērt ministri teikto, uh, ka Eiropas Savienība beidzot koncentrējas ne uz taupības pasākumiem vien, bet arī uz izaugsmi. Diemžēl gan šī šis uzsvars joprojām nav uh, gana mm, spēcīgs, bet uh, katrā ziņā jūs uzrunā ministra kungs, jūs bieži pieminējāt MVU un atcerēsimies, ka ir 2,5 miljārdi, kas tiek atvēlēti MVU stiprināšanai. Es uzskatu, ka mazie un vidējo uzņēmumi ir miljoni uzņēmumu visā Eiropā, un diez vai šī atvēlētā naudas summa panāks īpaši daudz. Vai jūsu ministrija vai visa Kipras prezidentūra uzskata, ka būtu iespējas palielināt šo budžetā atvēlamo atbalstu apjomu maziem vidējiem uzņēmiem? Paldies! Vārds Weberkungam. Jā, uj. runājot par nepieciešamību atbalstīt uzņēmēju darbības garu un uh, uzņēmējus un uh, veicinot jaunu uzņēmumu vadītāju paudzes izaugšanu mūsu kontinentā. Atbalst jūs teikto piekrīt arī tam, ka ir jāatbalsta mazie vidējie uzņēmumi. Viss uh, jūs teiktais šajā jomā man šķiet ārkārtīgi svarīgs. Jūs piesaucat arī šo Small Business Act, kas ir ticis pieņemts Eiropas Savienībā jau pirms četriem gadiem, un kas līdz šim nav realizējies e, konkrētos darbos īpaši daudz. Jums šis dosjē ir jāvirs uz priekšu. Un šai ziņā man jums ir divi jautājumi par vienu no aspektiem, jo Small Business Act e, principā ir ar e, mērķi pie raudzīties uz publiskiem iepirkumiem un daļu no tiem eh, nu, atvēlēt mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Bet eh, bieži vien MVU ir grūtības nevien sākt darbu, bet arī eh, tie saskars ar problēmām esošās krīzes ietvaros. Viena no problēmām ir finansējums. No banku puses joprojām pastāv negribība izsniegt finansējumu šiem uzņēmumiem kopumā un jo īpaši MVU saistībā ar riskiem, kas tam nāk klāt. Mums vajadzētu pārdomāt kādu īpašu sistēmu, kas ļautu finansēt mazos un vidējos uzņēmumus. Otrā problēma, ar ko MVU saskars, ir tas, ka arvien vairāk tās saskars ar negodīgu konkurenci, ar viltojumiem, ar intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma zakšanu un cita veida negodīgu konkurenci šiem uzņēmiem pretstatā lielajiem uzņēmiem nav līdzekļu, kā aizstāvēties uh, pasaules uh, tirzniecības organizācijā. Šie, šie pasākumi ir kāri un dārgi, un eh, lielie uzņēmumi var eh, izskatīt šos eh, alternatīvos strīdu risināšanas mehānismus, bet MVU to parasti nedara. Sakiet, lūdzu, ko jūs plānojat darīt, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem juridiski aizstāvēties pret jebkāda veida dempingu, kas nāk no viņu konkurentu puses? Kovičs. Paldies, Kukoviča kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Silikjotis kungs. Ceru, ka jūsu vārdu izrunāju pareizi. Es gribētu jums pateikties par prezentāciju. Un tāpat laikā gribētu jūs iedrošināt. Jūsu valsts ir maziņa, bet es domāju, ka tas nenozīmē, ka jums neizdosies prezidentūru novadīt lieliski. Man šajā jomā ir uh, pieredze. Slovenija 2008. gadā bija Eiropas Savienības prezidenta valsts. Šobrīd konstatējam, ka Kipra ir ļoti ambicioza, tomēr jāatzīst, ka pagaidām nesaskatu konkrētus izmērāmus mērķus. Uh, Es gribētu redzēt kaut ko taustāmu, ko visi eiropieši varētu labāk saprast. Jūs esat turisma ministrs. Es būtu labprāt dzirdējusi, ko vairāk, ko jūs domājat par izaugsmi, jo turisms ir ļoti nozīmīgs izaugsmi veicinošs faktors Eiropā. Daudzās valstīs, tā skaitā Kiprā, ir eh, ļoti daudz, kas, ko varētu arī turismu jomā. Sakiet, Kā jūs gribētu panākt izaugsmu turismā un ko jūs darāt, lai sasaistītu turismu jautājumu ar veselības jautājumu? Kā palīdzēt um, Eiropas Savienības pilsoņu veselībai? Vai jūs plānojat kaut kādā veidā cīnīties pret pārobežu slimībām? kas var veicināt uh, turismu mazināšanos. Paldies, vārds uh, Jordānas kundzei. Paldies, ministra kungs. Paldies par prezentāciju. Man tagad ir daži īsi jautājumi. Pirmkārt, energoefektivitāte. Jūs norādījāt, ka atbalstāt eh, šo energoefektivitātes celšanu par 20%. Mums ir vienošanās par 17% energoefektivitātes celšanu. Tā to paredz jaunā direktīva. Sakiet, vai jūs plānojat šai jomā sākt kādus pasākumus? Otrkārt, jūs uzsvērāt, ka ir jāmazina rūpnieciskie izmeši un ir jādiversificē energoavoti, un kā ir svarīgi arī garantēt stabilitāti investoriem. Eiropas pad Savienības padomē un uh, parlamentam ir jāapstiprina uh, ceļa kārta energoefektivitātei līdz 50. gadam. Sakiet, lūdzu, ko konkrēti tas nozīmē? Vai jūs atbalstāt jaunu mērķu nospraušanu? Kādi būs šie mērķi? Vai tie būs saistoši? Nākamais, es labprāt dzirdētu jūsu personīgo viedokli par um, enerģētikas um, ceļa karti. Tajā lasām, ka klimata pārmaiņu jautājumos notiks starptautiskā līmeņa darbība. Nu, sakiet, kā īsti rīkoties? Mēs jau nezinām, kāds rezultāts būs starptautiskajām pārunām. Eiropa atrodas krīzes situācijā, un, manuprāt, mēs nevaram atļauties rīkoties tikai vieni un izolēti. Nākamais jautājums. Mūsu īstermiņa mērķis ir panākt pilnībā funkcionējošu iekšējo enerģētikas tirgu līdz uh, eh, 13. gadam. Acer um, aģentūra spēlēs ļoti svarīgu lomu šai ziņā, bet uh, aģentūra ir norādījusi, ka tā ir problēmas ar budžetu. Sakiet, lūdzu, vai jūs palīdzēsiet aģentūrai? Io credo che i colleghi si rendano conto che se fanno dieci domande è difficile. Paldies. Ir Ļoti daudz cilvēku, kas ir eh, pieteikušies runāt, un mūsu rīcībā ir tikai 5 minūtes, bet eh, dosim vārdu Dekampušu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos paslavēt ministra kungu un uh, par viņa teikto, un man ļoti patīk prezidentūras moto mēs iestājāmies par labāku Eiropu, un tas ir nepieciešams, un uh, šis uh, moto ir ļoti iedvesmojošs. Es arī uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, ka regula par transeiropas tīkliem ir jāpieņem iespējami drīz. Es uh, esmu referents šajā jautājumā Eiropas parlamentā, un mēs tagad rēķinamies ar Kīpras prezidentūru. Uh, lai e, šo programmu varētu maksimāli drīz akceptēt. Eiropa padomē e, arī tas tika pieminēts, taču, diemžēl, šajā komitejā nācās e, pieņemšanu pārcelt no rītdienas uz 18. septembri, un kopumā mēs jau esam paveikuši diezgan daudz darba. Es vēlējos atgādināt, ka. Um, ka mēs vēlamies rīkot uh, vidusjūras reģionu energoapgādes konferenci, un lūdzu neaizmirstiet arī par rafinētavu jautājumu, jo uh, tas mums ir ārkārtīgi būtisks. Ir, ir eh, svarīgi eh, domāt, lai šīs rafinētavas netiktu eh, veidotas mm, piesārņojot vidi, jo pretējā gadījumā no tā nekādas jēgas nebūs. Un tāpat arī es vēlētos atgādināt par to, ka septembrī būs arī sanāksme par atjaunīgiem energoresursiem. Paldies, Andres Barēja. Tikai viens jautājums. Paldies, priekšsādātāji. Sveicu jūs šeit, ministra kungs. Un eh, tā kā priekšsēdētāja aicināja, es eh, ierobežošu savu sakāmo tikai ar vienu tēmu, proti ar turismu. Ir kosmoprogramma un eh, tās galvenais mēķis ir arī formulēts. Man ir jautājums, vai jūs pievērsīsieties arī šai iniciatīvai, vai jūs saglabāsiet uh, šo dinamiku, jo jūs esat eh, no valsts, eh, kurai par turismu ir ļoti liela interese. Kāda ir jūsu attieksme par šo jautājumu arī konkurences kontekstā? Paldies! Meninkungs. Paldies! Es eh, vēlētos teikt, ka mums kā grupai Eh, būtu vairākas eh, būtiskas eh, lietas sakāmas. Pirmkārt, runājot par industriālo rūpniecības politiku un MBU. Lielākas, pēc iespējas lielākas peļņas meklējumi bez mēģinājumiem palīdzēt iedzīvotājiem, tā ļoti raksturīga iezīme. Runājot par administrāciju kopumā, tas ir ļoti liels sloks. Pastāv tāds uzskats, ka ir liels birokrātisks sloks, taču tajā pašā laikā mēs esam citās domās, jo ir jābūt ļoti lielai pārskatāmiem, ir jābūt uh, zināmam, kā, kādas tieši ir, uh, kāda tieši ir situācija, kādas ir noteikumi, kurus uh, eh, uzstāda bankas, atsakoties palīdziet MVU. Kamēr MVU nebūs iespēja uh, MVU nebūs iespēja realizēt savu produkciju, kamēr pilsoņiem nebūs eh, pirktspējas. Līdz ar to ir jāsaprot, ka paļaujoties tikai uz tirgu, mēs nevaram attīstīt rūpniecību, mēs nevaram atbildēt uz visu 500 miljonu iedzīvotāju vajadzībām. Līdz ar to būtu nepieciešams arī domāt par morāles vērtībām. Uh, Mēs nevaram uzglabāt elektrību. Kad mēs to transportējam, tad mēs to pamazām arī zaudējam. Līdz ar to ir jāsaprot, ka Eiropā tiek pārdotas vairāk elektrības nekā tiek uh, saražos. Līdz ar to ir jāsaprot, cik liela nozīme ir dzīšana uh, tam, ka notiek dzīšanās pēc peļņas. Tas ir jāsaprot. Kolēģa Toja, ultimo intervento velocissimo, grazie. Paldies. Vārds pēdējiem runātājiem, tāpēc izsakieties lūdzu īsi. Paldies, ministra kungs, un sveicu jūs eh, šeit, saka Tojas kundze. Mūsu sadarbība ir bijusi diezgan laba ar uh, Kīpras kolēģiem, un tāpēc es arī paužu savu atbalstu jūsu padomas prezidentūrai. Es vēlējos uzsvērt eh, to, ko jau kolēģi sacīja pirms manis. Mēs ļoti vēlamies eh, paust atbalstu jūsu programmai. Mēs uzskatām, ka kosme ir ļoti būtiska, ka šis instruments ir svarīgs un līdz ar to arī jādomā par finansējumu. Uh, ka, un ko jūs domājat darīt transporta jomā? Paldies, kolēģi. Tagad man ir uh, jāraugās stingrāk, lai runāšanas laiks tiktu ierobežots un es neļaušu to pārkāpt ne par vienu sekundi, jo pretējā gadījumā mums radīsies grūtības. Ministra kungs, diemžēl nav iespējams uh, droši vien atbildēt uz visiem jautājumiem, un kolēģi to mēģinās saprast, tāpēc mēģiniet vienkārši piecās minūtēs kodolīgi pateikt pāris vārdus par katru tēmu, neiedziļinoties atsevišķos jautājumos, jo tas šobrīd vienkārši vairs nav iespējams. Mums ir citi viesi šajā komitejā arī. Jā. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es eh, centīšos pavisam īsi atbildēt uz dažām no paceltajām tēmām. Karažas kungs eh, minēja atomenerģiju. At, uh, negadījumi atomenerģijas jomā, protams, nekādas robežas neievēro, tāpēc mums ir nepieciešams sadarboties, lai uh, novērstu tos un vajadzētu veicināt izturības testu uh, pārbaužu īstenošanu uh, jaunai 140 atomenergostacijās. Un ja pēc tam, kad pārbaudas veikts, ir jāpraugās, kādi jauni drošības pasākumi jāievieš. Paralēli tam ir jākoncentrējas uz atjaunajumiem energoavotiem un, protams, arī uz dabas kāzas izmantošanu, jo tā ir salīdzinoši tīrs um, enerģijas veids. Tālāk par konkurētspēju un uzņēmumiem. Daži deputāti uzdeva jautājumus par mazajiem un uh, vidējiem uzņēmumiem, par kosme programmu Un, protams, mums šis jautājums jāskata daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Mums ir nepieciešami argumenti, ar ko censties garantēt, ka beigu beigās būs atbalsts e, maziem un vidējiem uzņēmiem. Varu piekrist kolēģi teiktiem par birokrātiju, un arī jautājumos par valsts iepirkuma līgumiem. Kā garantēt mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi valsts eh, iepirkumiem un konkursiem? Atcerēsimies, ka MVU ir Eiropas tautsēmniecības mugurkauls un tiem vajag īpaši piemērots atbalsta programmas. Tāpat laikā mums vajag pārliecināties, ka pašas Eiropas Savienības procedūras ir gana vienkāršas, lai eh, MVU varētu mums piekļūt. Runājot par tirsniecību, atzīmēšu, ka esmu atbildīgs kā ministrs arī par tirsniecību un tikšos ar INTA komiteju šo pēcpusdienu, lai apspriest tirsniecības jautājums ar viņiem. Piekrītu, ka mums ir nepieciešamas garantijas, ko pieminēja kolēģi. Par mūsu ambīciju līmeni. Protams, ka ir izšķiroši svarīgi panākt labu īstenošanu. To pieminēja vairāk deputāti. Un mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību uz dažu direktīvu ieviešanu, piemēram, par enerģijas infrastruktūru. Runājot, tas nevien garantēs labāku enerģijas piegādi, bet arī ļaus īstenot projektus, kas radīs jaunas darba vietas. Priekš tā Mums nepieciešami labāki mehānismi, lai mēs labāk spētu īstenot e, apstiprinātos plānus. Ja nemaldos, Vēbera kungs uzdev jautājumu par publiskiem iepirkumiem, ko es jau iepriekš e, izskatīju. Tālāk par mūsu mērķiem. Piekrītu un ņemu vērā jūsu teikto par to, ka Ja gribam sasniegt 2050. gada mērķus, mums vajag arī pagaidu mērķus, piemēram, ko vēlamies paveikt līdz 2030. gadam. Saprotam arī grūtības, ar ko šobrīd saskaras vairākas dalība valsts, īpaši ekonomiskās krīzes kontekstā. Mums ir jābūt elastīgiem mērķu cenšoties īstenot, bet mērķi ir jāsaglabā. Nevar tos vienkārši atmest. No tiem nevar atteikties. Mums ir nepieciešams izmantot vairāk atjaunojamos energoresursus, enerģijas ražošanā, mums vajag um, mazināt siltumnīca efektu radošās gāzes, mums vajag panākt lielāku energoefektivitāti. Vēl uh, divi jautājumi, uz kuriem gribēju atbildēt. Dzirdējām par situāciju vidusjūras. Uh, Austrum daļā tieši tur atrodas mūsu valsts Kipra, un par to man ir divi komentāri. Energo piegāžu drošība Eiropā ir jāgarantē. Un uh, vidusjūras dienvidu austrumos jaunatklātās iespējas varētu e, labāk e, garantēt arī situāciju Eiropā. E, Kipra ir Eiropas Savienības locekla, un, protams, viena no mūsu prioritātēm būs strādāt, lai garantētu drošākas enerģijas piegādes Eiropā. Savēlas kundze norādīja, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar mūsu kaimiņiem, Izrēlu un Arābu valstīm. nevien vidusjūras dienvidu austrumos, bet arī vidusjūras rietumu daļā un ziemeļos ir jāpārliecinās, ka uh, vidusjūras izpēte tiek veikta drošā veidā. Vidusjūra ir slēgta jūra un līdz ar to īpaši riskantā situācijā. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, nopietni sadarboties ar citām partnervalstīm, lai garantēt visaugstāko iespējamo vīdes aizsardzības līmeni, veicot šos pasākumus. Tālāk, atbildot uz jautājumiem par turismu, Eiropa var no jauna kļūt par vispievilcīgāko turismu eh, galamērķi visā pasaulē. Uh, Mums ir skaista daba, mums ir dabas resursi, mums ir vēsture un tradīcijas, kas turistus piesaista. Bet mums ir jādarbojas ciešāk visiem kopā, jārunā vienā balsī. mēs aicinātu komisiju vienkāršot vīzu saņemšanas noteikumus. Mums ir jāatvieglo ierašanās turistu statusā Eiropā. Tāpat mums ir nepieciešams vairāk attīstīt tematisko turismu. Mums ir tik daudz ko piedāvāt šai jomā. Kokoli kundze jau norādīja, ka tā ir ļoti svarīga e, joma, bet paralēli tai ir jādomā arī par veselību, pār pārobežu sadarbību veselības jautājumos. Tam piekrītu. Tālāk, e, Džotas kundze piesauca tēmu, ko es arī gribētu paturpināt par um, iekšējo enerģijas tirgu. Joprojām ir dalība valstis, kas ir izolētas un nav iesaistītas Eiropas energotīklā. Eh, Mums ir jāpanāk iekšējā enerģijas tirgus eh, noslēgšana līdz 50. gadam un pēc tam uh, jāpārliecinās, ka vairāk izolētu dalību valstu nebūs. Izskanēja jautājums arī par enerģijas regulātoriem. Šo jautājumu uzdeva Tājas kundze. Neatkarīgajiem regulātoriem ir jāspēlē ar vien nozīmīgāka loma. Te es nerunāju par valsts iestādēm vien. Mums ir jāiesaist neatkarīgas iestādes regulatoro pienākumu veikšanai. Tas garantēs veiksmīgāku Eiropas Savienības direktīvu un regulu īstenošanu. Es gribētu pateikties visiem deputātiem par uzdotiem jautājumiem, par izskanējušajiem komentāriem. Fandreidas kundze norādīja e, uz aspektu, kas, es ceru, ir paties, ka mēs tiešām varam cerēt kļūt par konstruktīvu un veiksmīgu prezidentūru labāks Eiropas panākšanai. Paldies, ministra kungs! Līdz nākamajai tikšanās reizei, un tad dosim vārdu nākamajiem viesiem. Thank you. Bene, incominciamo subito anche perché abbiamo 10 minuti. Uzreiz ķersimies darbam klāt, esam jau 10 minūtes aizkavējušies. Un uh, aicinu tos, kas nepaliek uz nākamo darbu daļu, pamest zāli ātri un klusi. Lielas paldies par to, ka esat ieradies mūsu vidū vēršos pie regulātoru padomas priekšsēdētāja direktora Alberto Patošninga e, e, kunga, kas pastāstīs par 2016. gada darba programmas projektu. Un, ja kāds gribētu piedalīties, tad Renaissance hot, e, viesnīcā pēc sēdes būs darba pusdienas, kurā piedalīsies ACER pārstāvji pārstāvjot regulātoru padomu. Tad ķersimies klāt darbiem. Pirmkārt, došu vārdu uh, Lordam Džonam Mogam. Lielas paldies, ka esat mūsu vidū. Thank you. Um, Madam Chair. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Paldies par iespēju šodien izteikties šīs komisijas priekšā. Sadarbība ar šo komiteju ir bijusi ārkārtīgi noderīga pagātnē, un es ceru, ka tā arī veiksmīgi turpināsies. Es izteikšos īsi, un man ir tikai četri argumenti, vairāk laika es atvēlēšu aģentūras direktoram Patočņika kungam. Pirmkārt, sadarbības līmenis starp nacionālajām regulatorijām iestādēm un aģentūru ir bijis ārkārtīgi noderīgs un tas ir būtiski efektīvai enerģētikas organizācijai nākotnē Eiropā. Ir bijusi efektīva līderība gan aģentūras eh, valdē, gan arī SIA Eiropas energoregulatoru struktūrā. Un eh, mēs esam pārliecināti, ka šie 150 un vairāk nacionālie regulātori, kas eh, darbojas mūsu aģentūrā, veidojot likumdošanu, strādā optimāli, un mēs eh, paļaujamies uz viņu atbalstu. Es domāju, ka te ir jāpiemina arī darbības programmas, kas ir gan padomēji, gan arī aģentūrai, un uh, Jāteic, ka SIA pro programmas risina tos aspektus, kurus nerisina āģentūra. Pirmkārt, attiecībā uz patērētāju politiku, par kuru šai komitejai ir liela interese. Manuprāt, nākotnes prognozes aģentūrai ir pozitīvas, taču ir arī zināmi apdraudējumi. Doktors Jordans pieminēja resursu jautājumu, un es domāju, ka arī direktors paudīs vēstījumu par to darba līmeni, ko aģentūra ir uh, uzņēmusies. Un es domāju, ka aģentūra mēģinās arī panākt vairāk attiecībā uz leģislatīvo procesu, tostarp arī attiecībā uz neseniem grozījumiem energoinfrastruktūras pakotnē. Un šī komiteja mūs līdz šim ir ļoti atbalstījusi. Direktors jūs iepazīstinās ar vērienīgu darba programmu, bet tādu, kurai ir nepieciešams pietiekami daudz resursu. Ar to arī beidz savu sakāmo. Paldies, Moga kungam. Tālāk vārds uh, Alberto Potočnikam. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, jā, patiešām uh, šī ir diezgan sarežģīta darba programma, kas ietver arī aģentūras lomas uh, palielināšanu atbilstoši attiecīgiem tiesību aktiem. Enerģija tika izveidot trešās energopakotnes ietveros, bet kopš tā laika tās atbildībā nonākuši papildu uzdevumi un pienākumi at, atbilstoši regulai par enerģijas vairumu, tirgus integritāti un pārredzamību, kā arī atbilstoši diskusijām par energo pakotni, un šķiet tā rezultātā aģentūrai radīsies papildu uzdevumi. Līdz ar to aģentūras loma aizvien paplašinās, kā jau Lords eh, norādīja, tam būs nepieciešams pietiekams daudzums resursu. Taču tālāk turpinot ar prioritātēm turpmākajiem gadiem, uh, Es detalizētāk izteikšos arī par atsevišķiem pasākumiem, ko mēs plānojam turpmākajam gadam, bet ieskicēšu galveno ainu. Ir daži jautājumi, kurus mēs uzskatām par ārkārtīgi svarīgiem. Pirmkārt, mēs vēlamies eh, pabeigt darbu pie ietveru vadlīnijām, kas šobrīd tiek gatavotas. Un eh, pēc tam mēs plānojam pievērsties citiem jautājumiem. Un eh, šis eh, ietver vadlīniju komplekts eh, ir pieņemts un tas tiek gatavots. Un es uzskatu, ka ir nepieciešams, nepieciešamais juridiskais ietvers, un tikai tā mēs varam veidot energotirgu līdz 14. gadam. Mēs vēlamies arī sniegt atzinumu par tīkla kodeksiem, ko izstrādā tīkla operatori, atbilstoši ietver vadlīniju principiem. Mēs vēlamies paplašināt arī mūsu uzraudzības aktivitātes, kuras mēs sākām šogad, publicējot eh, pirmo status ziņojumu par reģionālajām iniciatīvām, bet ir jāpaveic vairāk, lai nodrošinātu to, ka energotirgi veiksmīgi darbojas. Tāpat mums arī vajadzēs īstenot remit regulu un strādāt pie jaunajām vadlīnijām Trans-Eiropas energotīkliem un jāizvēlas kopīgo interešu projektus. Iedziļinoties detalizētāk mūsu programmā, es, es esmu sagatavojis programmas uzmetumu 29. jūnijā, tā ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē un tiks nosūtīta arī parlamentam, bet turpmākajam gadam mēs plānojam iesniegt aģentūrai deviņus tīmekļa kodus un mums, kodeksus, un mums būs jāsniedz par tiem atzinums. Trīs tīmekļa kodeksi būs pieejami jau šogad, nākamā gada beigās cerams. Mēs būsim izstrādājuši vēl vairāk tīmekļa kodeksu komisijas izskatīšanai, kas tiks pieņemta komitoloģijas procedūras ietvaros. Jāteic, ka mēs uh, mēģināsim koncentrēties uz energopārvades tarifu struktūru, jo tas būs eh, svarīgi arī tīklu veidošanā. Tur būs izmaksu piešķiršanas eh, aspekti. Un eh, mēs arī plānojam pievērsties desmit gadu tīkla attīstības plānam nākamajā gadā, un šie ir ļoti svarīgi dokumenti, plānojot Eiropas tīklu paplašināšanos. Mums arī būs jāformulē priekšlikums attiecībā uz pārvades sistēmu operatoru kompensācijas fondu. Tādā veidā mēs plānojam maksāt par pārvadu. Tāpat arī mēs esam nolēmuši strādāt pie vadlīnijām izņēmumu gadījumiem un aicināsim sniegt atzinums par certifikāciju un pieņemsim lēmumus par izņēmumiem. Runājot par remit regulas ieviešanu, mēs uh, turpināsim ar vadlīnijām, ar remit definēšanu. Ir svarīgi, lai mēs uh, nodrošinātu lielāku caurskatāmību tirgus dalībniekiem. Uh, mums ir jāveido uzraudzības metodika un arī jāizstrādā lietošanai interneta instrumenti datu apkopošanai un uzraudzībai. Tāpat arī tiek dar, strādāts pie jaunām vadlīnijām Transeiropas enerģijas infrastruktūrai, neraugoties uz to, ka par to vēl notiek diskusijas. Mēs sadarbojamies ar komisiju un atceru loma izpaužas divos līmeņos. Pirmkārt, mēs piedalāmies kopīgo interešu projektu izvēlē un uh, raugāmies, vai kritēriji tiek piemēroti konsekventi gan projektu līmenī, gan arī reģionāli. Tāpat arī mūsu darbam ir metodoloģiskā puse, tas izpaužas uh, atzinums sniegšanā par izmaksu un ieguvumu aspektiem. Uh, Tās ir mūsu galvenās aktivitātes, un tagad es veltīšu dažus vārdus riskiem un bažām. Grafiks, kādā mēs varam veikt savus uzdevumus, ir atkarīgs no kopējā procesa grafika. Mēs ļoti paļaujamies, kā jau Lords Moks norādīja, uz nacionālajām uh, iestādēm, kas ir paudušas mums atbalstu, un es ceru, ka arī turpinās mūs atbalstīt, bet vismaz dažas no šīm iestādēm ierobežo pieejamais nelielais budžets. Tāpat mums var pietrūkt finanšu, jo īpaši jauniem uzdevumiem un varbūt grūtības pieaicināt atbilstoši kvalificētu personālu. Runājot par uzdevumiem, eh, te mēs runājam galvenokārt par jaunajiem darbiem. Problēmas var rasties remita eh, īstenošanā un enerģetikas infrastruktūras darbā. Ir diezgan neliela pieredze ar šo remit jomu, un mēs paredzam, ka būs nepieciešams papildu personāls. Jau priekšlikuma projektā es esmu norādījis, ka mēs plānojam aptuveni 15 papildu cilvēkus iesaistīt darbā. Komisija 2012. un 2013. gadam bija ierosinājusi tikai 15 papildu cilvēkus mūsu ierosināto 50 vietā, un jautājums ir, vai ar šo cilvēku skaitu pietiks programmas darbam. Diemžēl jaunākais padomes atzinums ir samazinājis šo cilvēku skaitu uz tikai 12. Tālāk runājot par budžeta aspektiem nākamajam gadam, Komisijas budžeta projektā, kas jau ir apstiprināts, ir paredzēts samazinājums par aptuveni 3 miljoniem atbilstoši mūsu aprēķiniem. Un tā kā vairākums, un eh, šķiet, ka vairākums šo ietaupījumu būs uz programmatūras izstrādes rēķina remit programmai. Un tas var nozīmēt kavēšanos programmas izpildē. Tomēr ir arī labas ziņas. Komisijas dienesti ir sapratuši, ka atcer aģentūrai būs vajadzīgi papildu finanšu resursi, taču vēl nav skaidrs, kā šos resursus iegūt. Līdz ar to arī zinām jautājumu var tikt uzdot parlamentam. Padome ir ierosinājusi samazinājumu savā atzinumā par uh, budžetu projektu, ir ierosinājusi arī uh, optimizēt personālu, samazinot cilvēku skaitu par trim, un jāteic, kā arī elastīgumam ir zinām ierobežojumi. Paldies par uzmanību, priekšsēdētāji. Paldies. Un pateicos par to, ka ievērojāt uh, runāšanas laiku, kas bija jums atvēlēts un ka ļoti kodolīgi iepazīstinājāt mūs ar prezentāciju, tāpēc mums būs laiks arī diskusijai. Vārds Dekampuša kungam. Moga kungs un Patošņik kungs, sveicam jūs mūsu komitejā. Mums ir prieks par to, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar jūsu uzdevumiem un problēmām, un es vēlētos uh, pievērsties dažiem jautājumiem. Ir ļoti būtiski, lai jūs mūs informētu par šiem jautājumiem un lai jūs arī rūpētos paši par savu neatkarību. Tas ir svarīgs jūsu lomas atzīšanai kā regulējošai aģentūrai, un eh, mēs ļoti paļaujamies uz jums mm, attiecībā uz tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādāšanu. Un uh, ir jāveic dažādi uzlabojumi, jāstiprina metodas. Mēs uh, no savas puses varam apņemties atbalstīt eh, jūs, jūsu centienos par pārvades tarifiem, tāpat eh, Transeiropas tīklu vadlīnijas un kopīgo interešu projektu izvēle. Tie ir ārkārtīgi svarīgi uzdevumi. Tie var būt arī ļoti diskutabli. Te būs eh, svarīgi arī tiesiskie aspekti, jo īpaši attiecībā uz eh, desmit gadu tīmekļa attīstības plānu gāzei, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, ir svarīga arī efektīva komunikācija iesaistīto struktūru starpā. Es vēlos eh, vēlreiz pateikties jums par jūsu izklāstu. Paldies, Džordāns Kunze. Paldies! Es piekrītu, ka ir nepieciešams mazināt plaisu starp tiem tiesību aktiem, ko mēs pieņemam, un to, kas patiesībā tiek uh, īstenots. Es uzskatu, ka remit regula ir ārkārtīgi svarīga. Līdz 14. gadam mums neizdosies attīstīt iekšējo tirgu bez šīs regulas. Uh, Atbilstoši jaunajam priekšlikumam 8,8 miljārdi eiro ir pieejami aģentūrai un 3 miljoni ir paredzēti remit. Šie skaitļi atšķiras no jūsu ierosinātajiem skaitļiem pagājušo reizi, kad jūs bijāt ITRE komitejā, tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu komentārus no padomas, diemžēl nekādu atbildi neesmu saņēmusi. Paldies vārds Tormesa kungam. Es uzskatu, ka gan šodien, gan rīt mēs eh, bieži dzirdēsim šo iekšējā tirgus jēdzienu. Apvienotajā karalistē notiek energo tirgus reforma, kas nevienmēr ir saskaņā ar Eiropas nostādnēm. Arī Francijas izvēlētais kurs ir eh, diezgan šaubīgs, tāpēc būs debatas par nacionālo tirgu kapacitātēm. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs uzsvērtu, kādas ekonomiskās priekšrocības ir integrētam vienotam elektrības tirgum. Runājot par jūsu bažām par budžetu, es domāju, ka mums ir jāpliecina arī dalību valstīm, ka vienotāks Eiropas tirgus ir milzīgs ieguvums patērētājiem. Un tie daži papildu miljoni, kas ir jāatvēl atcer aģentūrai, lai tas būtu iespējams, patiesībā ir neliels ieguldījums, ja ņem vērā milzīgo ieguvumu. Varbūt jūs varētu iepazīstināt mūs ar kādiem skaitļiem. Tāpat runājot par remitu, te principā jārunā par birokrātisku noziegumu. Mēs nevaram pieļaut manipulācijas ar elektrību saistītajos nodokļos, jo pretējā gadījumā būs ļoti lielas nepatikšanas Mums ir atkal jāpaskaidro, kāpēc atcer ir vajadzīgi šie resursi. Un runājot par parlamentu, mums ir plecu pie pleca šajā komitejā jāstrādā ar budžeta komitejas locekļiem, lai saprastu, ka šie daži miljoni atcer aģentūrai ir jāprioritizē, jo īpaši tad, kad būs sarunas ar dalību valstīm. Paldies! Vārds Nākamajai runātājai. Kušai kundzei. Paldies visiem. Un es eh, labprāt izmantot iespēju uzsvērt kādu jautājumu, kas mums ir svarīgs. Spānijas valdība pirms eh, dažiem mēnešiem paziņoja, ka tā plāno apvienot visas sektora regulējošās iestādes vienā lielākā iestādē, un jo īpaši attiecībā uz telekomunikācijas un enerģētikas jomu. Tās ir ļoti būtisks jomas, un šobrīd notiek sarunas par attiecīgu likumu projektu. Būtībā tā ir eh, valdības pārvaldes pārstrukturizācija. Es vēlējos jautāt, ka jūs vērtējat šo Spānijas iniciatīvu, jo īpaši ņemot vērā jūsu trešās pakotnes aktivitātes, vai būtu prātīgi veidot šādu universālu regulējošo struktūru? Arī komisija ir paudusi bažas šajā jautājumā. Paldies! Un pēdējais runātājs Prodīkungs. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Paldies par jūsu prezentāciju. Manuprāt, būtiski būtu koncentrēties uz Eiropas tīklu izveidi un eh, tādā veidā eh, mēs arī tieksimies eh, veidot atjaunīgos energoresursus savstarpēji savietojams. Mums vajadzētu tiekties veidot vienotu Eiropas energo tīklu. Paldies, vārds Patočņika kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es izvēlēšos dažus uh, konkrētus jautājumus un tad raudzīšos, kā atbildēt uz citiem. Dekampaškungs, es piekrītu, ka tas, kas mūs sagaida nākamgad, būs diezgan liels uzaicinājums. Mēs mēģinām pabeigt darbu pie tīkla kodeksiem, kas veidos eh, normatīvo pamatu iekšējā tirgus izveidas pabeigšanai, bet te pašā laikā ir jāstrādā arī pie jaunajām vadlīnijām Transeiropas energoinfrastruktūrai, un aģentūras priekšā esošais uzdevums ir milzīgs. labvēlīgi raudzīsies uz mūsu lūgumiem. Paldies! Paldies, es vēlētos atbildēt no savas puses. Šeit ir diezgan sārežģīta sistēma. Es vēlētos atbildēt uz Turmes kunga jautājumu. Es biju atbildīgā persona, piedalījos uh, iekšējā tirgus veidošanas komitejas darbā, uh, Un līdz ar to es arī redzu, cik svarīgi ir veidot šādu tirgu. Es pilnīgi piekrītu, ka problēmu laikos ir svarīgi, ja varam paļauties uz labumiem, ko sniedz integrācija. Tāpat arī zinu, cik svarīgi ir vienotība enerģētikas ziņā, cik svarīgi ir mazināt dažādus traucējumus un pārāvumus. Un uh, es zinu, ka arī šobrīd situācija nav ideāla, bet Es vēlos norādīt, ka ja mēs radītu kopienai iespēju, ka mēs stagnējam savā pozīcijā, tas eh, nebūtu pareizais iespējas. Aģentūra nodarbojas ar patiesi aktuāliem enerģetikas pasākumiem, un vajadzīgie resursi ir jāsaņem, tomēr tas nav galvenais. Es apliecinu savu uzticību iekšējiem tirgumu un minētā principa ir piemērojama arī enerģētikas jomai. Un es šobrīd nekomentēšu piezīmes par apvienotās karalistes iekšējo elektroenerģijas tirgu. Runāt par šeit kundzes jautājumu. Es nevaru tieši komentēt citas dalībvalsts nostāju, jo tā ir attiecīgās dalībvalsts valdības atbildība. Uh, un tā ir sākotnējā komisijas atbildība uh, uzdot jautājumus valstī, ja tā ir pārkāpusi noteikumus. Taču mums jau ir bijusi pieredze ar dažādu reglamentējošo iestāžu konsolidāciju un no energoregulēšanas perspektīvas raugoties ir svarīga neatkarība, resursu piešķiršana un valdības pieejamība konsultācijām, taču ne valdības kontrole, un viņiem ir jātransponē trešās pakotnes noteikumi dalību valstu likumdošanā. Es ceru, ka Spānijas valdība apzināsies un komisija viņiem to atgādinās, kā Spānijas iestādes nedrīkst ciest turpmākajos mēnešos un Patočņikunga, un savā vārdā es vēlētos pateikties komiteja par mums atvēlēto laiku. Es zinu, ka jūs darba kārtība ir ļoti piesātināta. Es ceru, ka mēs eh, neaizņemam pārāk daudz laika, un es eh, ceru uz jūsu turpmāko atbalstu. Direttore del Consiglio dei Regolatori. Lielas paldies arī jums, godātie kungi. Paldies par jūsu ierašanos, paldies par jūsu pieejamību, Paldies arī kolēģiem, paldies arī tulkiem, saka priekšsādātāji, kas kā alaži mums atvēlējuši vairāk laika nekā paredzēts, saka priekšsādātāji. Un mēs atsākam darbu 15.00 uz tikšanos.